Uh, very good morning. Labrīt visiem. Saka priekšsādātājs. Priecājos jūs redzēt mūsu sanāksmes otrajā daļā. Vakar darbu aizsākām. Mums darba kārtībā paredzēti diezgan būtiski balsojumi, bet pirms tam jāsaka mums vēl vispirms jāizskata viens ziņojums. Uzsāksim diskusijas par jaunu politiskās iniciatīvas ziņojumu par patērētāju aizsardzību, patērētāju aizsardzību komunālo pakalpojumu jomā. Un tāpēc priecājos redzēt šeit mūsu referentu Jozefu Vīdenholcer, šķiet, tas ir jūsu pirmais tāds pilna mēra ziņojums, vai ne tā? Un tāpēc arī Kinga Galpelts ir šeit ēnu referente, Rulers kundze arī es pats esmu ēnu referents. Mēs šķiet esam diezgan bieži ēnu referenti no savu grupu puses, vai ne tā? Alde sēd vietas gan šobrīd vēl tukšas, nu varbūt viņi ieradīsies kāds nedaudz vēlāk. Un tātad, lai kāds arī nebūtu, ķersimies klāt pie diskusijām, bet pirms to darām, gribētu teikt, ka šī sanāksme tiek raidīta tiešraidē internetā. Lūk, šeit ir arī mūsu ziņu lapa, kas pieejama. Jūs varat to saņemt, izlasīt arī mājas lapā ja to vēlaties. Nu, tā tad lūk došu vārdu mūsu referentam, lai viņš liek priekšā mums savu ziņojumu, un tad sāksim tālāk um, sarunu raundu, lūk, rēnu referentiem, un beigu beigās, protams, arī referenta kungs jums būs noslēguma vārdi. Bet te redzu arī divus komisijas no pārst, pārstāvis no komisijas, Nu, priecīgi, acīm redzot, tas ir diezgan lieliski, ņemot vērā, ka jūs te ir divi, acīm redzot, jūs tiešām šis jautājums ļoti interesē no Sanko ģenerāla direktorāta, jūs bieži viesojaties mūsu komitejas sanāksmēs, un, un redzu arī Robertu Portmanski, es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu uzvārdu, un jūs esat no Markt ģenerāla direktorāta. Nu, šķiet, ka mums pietiks laika dot jums abiem vārdu, tātad pavisam nelielu iespēju izteikties. Ilgi ne? Nu, labi. Tātad vispirms referenta kungs Jozef Lūdzu. Priekšādātāja. Paldies, es domāju, ka šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Tās ir tādas pamatīgas diskusijas, kas varbūt arī pēc savu raksturu nedaudz politiskas. vēlos īsi pastāstīt četras lietas. Mēs esam sastapušies šeit ar ļoti daudzām dažādām definīcijām. Nu, piemēram, lūk, kas ir sabiedrībā vajadzīgs pakalpojums. Eiropas līmenī šāda definīcija nav, bet tāpat laikā runājam par komunālajiem pakalpojumiem, kā šādiem no kap, šādiem. Un tam ir vajadzīga definīcija. Definīcija Eiropas mērogā dalību valstīs šķiet, ka pagaidām izpratne diezgan atšķirīga. Tāpēc arī rodas nedaudz tāds mūsums ar izmantotajiem terminiem. Un tā rezultātā var rasties pat jautājums par to, vai direktīva vispār mums ir nepieciešama. Un tomēr, jāsaka, ir arī vairāk tādi vienojošie elementi, kas ir tas fundaments, jums kopsācēs, eh, lūk, līdzās pastāvēšanai, kas nozīmē pilsoņu iesaisti. Un tas nozīmē, ka šie jautājumi no patērētāju skatu punktu raugoties pilnīgi noteikti ir būtiski. Šodien mums piedāvāt labu iespēju liet nedaudz gaismas pār šo diezgan mūsinošo definīciju jautājumu. Tāpat laikā, kā jau teicu, šīs diskusijas ir arī diezgan politiskas. Tas turpināšās nu jau turpat vai 15 gadus. Tas ir tāds pretrunīgs jautājums par to, cik lielā mērā vajadzētu liberalizēt šo pakalpojumu jomas, ja vispār par iespējamiem liberalizācijas pasākumiem tiek spriests, vai tiem pasākumiem, kas īstenībā savukārt ir bijuši vēlami efekti, tie jāsaka, līdz šim ir bijuši tomēr eh, diezgan fragmentēti un nevienmēr nākuši par labu patērētājiem. Un arī no šī skatu punkta raugoties būtu diezgan svarīgi atgriezties pie sākotnējiem pamatiem un nu, pārdomāt par to virzienu, kurā vēlamies doties. Kas, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, ir tieši patērētāju situācijas izvērtēšana. Es domāju, ka būtu tikai un vienīgi loģiski censties pievērst šīs debatas, vīt tās tieši ap patērētājiem. Un censties identificēt, kas tad viņiem īsti ir svarīgi. Un tāpēc savā ziņojumā esmu pievien, pievērsies četrām jomām. Jo uzskatu, ka tieši šīs jomas ir tās svarīgākās. Un vēl gribēju teikt lūko ir, protams, diezgan acīm redzam, ka tieši krīzes apstākļos, tādus, kādos, kādus piedzīvojam šobrīd, ļoti bieži parādās jautājumi par to, cik daudz regulējumu ir nepieciešams, kā uzlabot zināmas jomas. Nu, un, protams, ka tieši pakalpojumu, vispārīgs intereses pakalpojumu joma pa, pa, tiek pakļaut milzu spiedienam, ņemot vērā ierobežotos budžetus. Un eh, krīzes laikā parasti pastāv draudi, risks ka tieši šādi universāla rakstura pakalpojumi varētu būt zaudētājos. Un tāpat laikā tie, protams, ir tieši tie pakalpojumi, kas sabiedrībā kalpo, kā zinām, stabilizātora efekts. Un tie ir svarīgi, lai nodrošinātu sociālo iekļautību. Nu tādu lūk mani vispārīgie apsvērumi. Te, protams, jāatminas arī par tādām pamat patērētāju tiesībām, kas būtu harmonizējums Eiropas Savienības līmenī, tālāk jautājums par vispārīgas intereses pakalpojumiem. Mums turpinās mūždien diskusijas par to, ka vajadzīgs vispārīgs ietvers, vispārīgas uh, ekonomikas intereses pakalpojumiem. Un tas, protams, ir ļoti aktuāli arī šajā kontekstā. Lai arī saprotu, ka tā, tā joprojām ir diezgan pretrunīga koncepcija un daudz saka, ka tas būtu jautājums, kas pakļaujas subsidiaritātes principam. Tomēr man šķiet, ka mums ir jādomā par to. Tāpat jādomā par to, cik efektīvi īstenojam tiesību aktus. Uh, kas notiek, piemēram, ar kolektīvās prasības, tiesībām, sudzību gadījumos, un tad, protams, arī dzen jautājums par patērētāju organizāciju un pilsoniskās sabiedrības iesaisti visos lēmumu pieņemšanas procesos, izvērtējot un organizējot komunālos pakalpojumus. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs aspekts ir šī riskam visvairāk pakļautā patērētāja koncepcija. Par šo jautājumu mums arī jādomā, kā aizsargāties šos patērētājus un kā, ar kādiem pasākumiem. Tātad eh, pirmā no jomām, par ko runāju, ir enerģētika. Jāatzīmē, ka šai jomā, jāsaka, attīstība varbūt nav gluži norisinājusies tajā virzienā, kā cerējām pirms 10-15 gadiem. Viena no problēmām, ar ko sastopāmies un ko gribu šeit atzīmēt, ir šīs enerģētiskās nabadzības, jeb energoresursu nepietiekamības problēma. Enerģija nebūtu nav neitrāla pēc sava rakstura. Mm, jāņem vērā arī ilgspējības jautājums. Vēl viens ļoti svarīgs punkts, kas jāņem šeit vērā, ir tas, ka patērājiem ar katru brīdi arvien grūtāk kļūst salīdzināt enerģijas cenas, jo tās nebūtu, nebūs tik vienkārši saredzams tirgus e, ietvaros. Pieejamā informācija nebūtu nav simetriska, tā nav salīdzināma, un tas, protams, rada šķēršļus tirgus tādai vienlīd, viengabalainai funkcionēšanai. Tāpēc atgādinu, ka šeit ļoti ārkārtīgi svarīgi atminēties par patērētāju tiesībām uz atbilstīgu informāciju. Tālāk jautājums par to, cik tad reāli maksā enerģija un kā, un kas ietekmē tās cenas. Nu, šeit jāatceras, protams, arī lūk par atbilstīgiem pasākumiem skaitītāju nodrošināšanā enerģijas uzskaitē tālāk telekomunikācijas. Te ir vajadzīgi, protams, atvērta pieeja internetam, jātiek pāri šai digitālajai plājasai, jā, jānodrošina datu pārvietojamība un pārnesamība un iespēja, piemēram, patērētājiem manīt operatārus, kad savukārt runājam par pasta pakalpojumiem, tad jāatceras, ka tiem jābūt visaptvarošiem un garantētiem visos apvidos, tostarp arī laukos, kur tas nereti šobrīd tomēr rada būtiskas problēmas nepieciešams nodrošināt atbilstīgus darba apstākļus šajā jomā strādājošajiem. Tālāk sabiedriskais transports. Sabiedriskā transporta jomā esam redzējuši, ka patērētāja tiesības ir tikušas spēcinātas. Bet tajā pat laikā, nu no arī tādos lauku apvidos mazākās mazākās apdzīvotās vietās sabiedriskā transporta jautājums joprojām var būt problemātisks. Ir vajadzīgs nodrošināt labi funkcionējošu sabiedrisko transportu, kas pieejams brīvi visai sabiedrībai. Un svarīgi atcerēties arī demo, ar demogrāfijas saistīts jautājums, jo novecojošiem iedzīvotājiem ir īpaši svarīgi nodrošināt mobilitātes iespējas. Un pastāv risks, ka citādi šie cilvēki faktiski tiks izslēgti no sabiedriskās apratas. Nu, lūk, tāds aptuvenais ieskats manā dokumentā, ko esmu licis jums priekšā. Un, protams, ar prieku dzirdēšu diskusijas, ceru, ka tā būs gana dzīvīga un novedīs pie tādiem ļoti pozitīviem rezultātiem, kas beigu beigās nāks par labu patērētājiem. Paldies, saka priekšādātājs, tiešām paldies. Es domāju tiešām, ka tā būs diezgan dzīvīga diskusija, bet jūs patiešām paveicat lielisku darbu. Un par pašinicitīvu ziņojumiem runājot, nu parasti eh, vienmēr šeit problēma ar to, cik garš šis ziņojums vispār drīkst būt, un tāpēc svarīgi lum šeit spēlējam grozījumiem, lai to paplašinātu. Nu, tālāk došu vārdu galai Pelcis kundzei. Viņa tautas partijas vārdā rānu referenti par šo jautājumu. Paldies priekšādātāji! atzinīgi vērtēju Viderholceru visaptvarošo pieeju, ko viņš nu pat mums izklāstīja. Priecājos, ka beidzu, beigu beigās tiešām ir sagatavot ziņojums par šo ļoti svarīgo jautājumu. Piekrīt, ka priekšlikums varētu būt priekšlats pie, pie, labs šai jomā ne tikai patērētāju tiesību aizsardzības ziņā, bet arī, piemēram, Nacionālo parlamentu deputātu un valdību vajadzībām. Izējas punkts, lūk, ir sagatavots. Ziņ, referents jau uzsver šos svarīgos punktus, lūk, enerģija, publiskais transports, pasta pakalpojumi. Es domāju, ka ir vajadzīgs tāds ziņojums, kas palīdzētu samazināt nevienlīdzību patērētāju vidū. Globāli skatoties, Eiropas patērētāji šobrīd sastopas ar jauniem problēmu jautājumiem, piemēram, lūgtirgus globalizācija, finanšu deregulēšana un, protams, arvien pieaugušā digitalizācija. Tieši tāpēc ir vajadzīgi pārskatāmi un pieejami, kā arī dzen salīdzināmi dati par sabiedriskajiem pakalpojumiem. Principā ļoti piekrītu referentam tajā, mm, ko viņš šeit izklāsta, atbalstot, piemēram, lielāku patērētājsardzības līmeni, kas nozīmē arī patērētāja tiesība aizsardzības organizāciju stiprināšanu. Viņš tāpat runā par komunālo pakalpojumu definīciju Eiropas Savienības līmenī, var atbalstīt arī tu, brīvas pieejas nodrošināšanu pakalpojumiem. Gribētu padalīties arī savos ierosinājumos par atsevišķajiem šī ziņojuma punktiem. Pirmkārt, enerģija. Pilnībā piekrītu referentu paziņojumam attiecībā uz enerģijas tirgus liberalizāciju. Turklāt ir svarīgi nodrošināt patērētāju tiesības arī attiecībā uz pieejamām cenām, kā arī dzen pārskatāmības jautājumiem visā investīciju posmā. Jo nereti redzam, ka valstīs izveidojas monopolu šai jomā, tas ir mm, ne, ne priekš, nelabvēlīgi patērētājiem. Patērētāji no malas to uzreiz tā nemaz nevar sardzēt. Pilnībā pierod arī to, ka vajadzētu pāriet uz, jaun, uz atjaunīgiem enerģijas resursiem. Protams, man labprāt patiktu, ka šeit būtu arī pārdzamība nodrošināta. Esmu nobežījušies par telekomunikāciju jomu, jo šī joma, kas it kā iedara šai ziņojumā, tomēr ir tāda diezgan specifiska. pāris vārdos par pasta pakalpojumiem. Ir ļoti svarīgi uzlabot šīs jomas konkurētspēju un nodrošināt pasta pakalpojumu pieejamu visās teritorijās, tostarp arī laukos. Es ieteiktu komisijai izvērtēt pasta pakalpojumu liberalizācijas iespējas. Tostarp arī uh, nu, lūk, attiecīgi nosacījumu maiņu. Visbeidzot, priecājos, ka arī sabiedriskais transports iekļauts šeit pie pamata pakalpojumiem, jo šie pakalpojumi ir svarīgi. Sabiedriskam transportam jābūt pieejami par saprātīgu cenu, to starp arī tiem iedzīvotājiem, kas noveco un kas ir invalīdi. Kopumā šo ziņojumu atrodu par ļoti līdzsvarot esam, bet, protams, ka mēs iesniegsim grozījumus īpaši pievēršoties lūk manis minētajām jomām. Paldies, priekšādātāji. Priekšādātājs turpina. Haidī Roli. Paldies, es gribu pateikties referenta par līdz šim ļoti lielisko sadarbību. To saku tāpēc, ka tāpat laikā man ir jābrīdina, ka mēs šo ziņojumu atbalstīt tomēr nevarēsim. Mēs balsosim pret to un lūk kādu iemeslu pēc. Mēs uzskatām, ka šajā jomā tomēr mēs iejaucamies eh, tādā jomā, kas Lisabonas līgumā mums, ne, kur Lisabonas līgums mums neparedz kompetences. Un šeit katrā ziņā būtu jābūt dalībvalstu kompetencei. Problēma ir tāda, ka komisija joprojām to negrib pieņemt Te domāju, lūk, piemēram, par eh, iespējamo komunālo pakalpojumu direktīvu, tad es domāju, ka šeit parlamentam vajadzētu atcerēties par Eiropas līgumu 14. pantu. Jo tur tiek teikts, ka lūk, šī joma ir dalībvalstu kompetencē un nevis Eiropas Savienības tiesību aktu ziņā. Uh, Dalībvalstīm pašām ir jādefinē, ko tās saprot ar vispārīgas intereses pakalpojumiem un kā šie pakalpojumi tiek piedāvāti un finansēti. Protams, tam jānotiek saskaņā ar subsīdiju noteikumiem. Es domāju, ka jūsu ziņojums apdraud šīs pilnīgi noteikti skaidri noteiktās tiesības. Tāpēc mēs, kā jau teicu, nevarēsim balsot par šo ziņojumu, un mēs turklāt uzskatām, ka vispārīgie pakalpojumi un pakalpojumi kopumā dalībvalstīs tiek sniegti ļoti dažādos veidos. Un tas savukārt nozīmē, ka Eiropas Savienība nevar šeit definēt, kā šos pakalpojumus sniegt kaut kā pēc kaut kādas vienotas šnitas. Nē. Tas apdraud, manuprāt, patērētāju tiesības pašos pamatos. Tā ir Eiropas iejaukšanās viņu privātās lietās, dalībvalstu privātās lietās. Tas nav jautājums tikai vienīgi par ekonomikas un finanšu krīzi, ko skatām. Mm -mm. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība dalība valstīs jau tā reizēm tiek uzskatīta par lielu bubulu. Mums nevajadzētu dot Eiropas pilsoņiem vēl vairāk pamata mūs uzskatīt par tādu struktūru, kas iejaucas viņu ikdienas dzīvē. Mums jārespektē subsidiaritātes princips. Esam taču skaidri noteikuši šīs jomas Lisabonas līgumā, un šī joma pilnīgi noteikti ir dalība valstu ziņā. Turklāt. Kad runājam par to, ka pilsoņiem ekonomiskās grūtībās ir jāsaņem palīdzība, nu tad tādā gadījumā enerģijas jomā šeit mēs nosūtam pilnīgi nepareizu vēsti. Mums vajadzētu mudināt šos pilsoņus apgūt energoefektivitātes metodas, nodrošināt sevi ar daudz taupīgākām iekārtām un aprīkojumiem. Šeit pilnīgi nepareizs padomus tiek dots. Turklāt ļoti skeptiski izturos pret to, ka Eiropai vajadzētu definēt, piemēram, kaut kādas lietas sabiedriskā transporta jomā. Tas, manuprāt, arī ir jālem vietējā mērogā. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz demokrātiju, tad šādā veidā pilnīgi noteikti apdraudam nebrīnīsimies tad, ka mēs eh, redzam iedzīvotāju skepsi augam augumā. Demokrātija un pašvaldības vietējā līmenī ir tas galvenais, kas ir Eiropas eh, darbības pamatos. Tas jāatminas. Te nu mēs, jāsaka, esam ļoti tādā delikātā situācijā. Un gal galā komunālajos pakalpojumos taču vajadzētu arī iekļaut arī ūdens piegādi. Kāpēc tad šī joma ir izslēgta? Varbūt tāpēc, ka jūs saprotat, ka tas ir tik ārkārtīgi politiski delikāts jautājums. Un zināt, ka jāiztur šeit piesardzīgi. Bet sekas ir tādas, ka mums būs jābalso pret šo ziņojumu. Nevarēsim balsot par to. Paldies, saka priekšsēdētājs. Čacimēr Kakis kungs, jūs esat šeit, jūs arī esat ēnu referents. Jā, es, es runāšu Ola Šmitā vārdā, kas ir ēnu referents gribu nu, teikt to, ko viņš būtu teicis, ja būtu šeit. Viņš saka paldies referentam par uh, eh, visaptverošu ziņojumu. Tomēr viņš uzskata, ka šeit vajadzētu lietot terminu riskam pakļautie patērētāji ar uzmanību. Jo, ja mēs visus patērētājus uzskatām par tādus, kas ir pakļauti riskam, tad mēs nevarēsim palīdzēt tiem, kam patlīdzība patiešām ir vajadzīga. Turklāt Mēs domājam, ka mēs varētu palīdzēt referentam šo koncepciju definēt. definēt. Tālāk, um, nu, lūk, mēs varētu to atbilstīgi lietot. Ola Šmits piekrīt jautājumiem, ka vispārīgas ekonomikas intereses pakalpojumi var tikt izveidot dažādos veidos, bet te vēl ir jābūt tālākam diskusijām. Dalībvalstīm pirmām kārtām ir jāizceno jau pašreizējie tiesību aktu ietver, lai nodrošinātu labi funkcionējošu iekšējās enerģijas tirgu. Paldies, priekšsādētājs. Paldies. Es zinu, ka arī Gepards kundze vēlas izteikties, bet varbūt vispirms es varu runāt kā savas grupas ēnu referents. Savas grupas vārdā var teikt, ka tās pašreizējā forma mēs šo ziņojumu atbalstīt nevaram vairāk iemeslu dēļ, es gan, protams, jūtu līdz šiem jautājumiem, Rulers kundze jau par to arī runāja, bet arī Mm, es vēlos tomēr ieņemt tādu nostāju, kas ir zināmā mērā tomēr pozitīvu uzskatu, ka mums ir nepieciešams pilnīgi noteikti pievērsties tiem jautājumiem, kas ir šīs komitejas kompetencē, ņemot vērā Kings Gals pēcus komentārus. Šķiet, mēs esam izgājuši jau ārpus šīm kompetencēm. Mūsu komiteja nav atbildīga par vidē draudzīgas enerģijas politiku un atjaunīgiem resursiem. Mēs šeit runājam tikai un vienīgi par patērētājiem. Šeit ir tomēr virkne svarīgi jautājumi, kas attiec uz pārskatāmību un cenām attiecībā uz šiem atjaunīgiem energoresursiem, tāpat arī dažāda veida sūdzībām un prasībām attiecībā uz vidē draudzīgiem produktiem. Tāpat arī, piemēram, dažādi pakalpojumi, kas var būt piedāvāti iedzīvotājiem kā mājas izolēšu insulācijas schēmas un tam līdzīgi. Un šos, varam, šos jautājumus varam skatīt šīs politikas ietvaros. Tāpat domāju, kas atauc, attiec uz operātoru māju un tarifiem telekomunikāciju, jo mēs nezinu, Vidar Holcer kungā vai kungs, vai jūs esat iepazinies ar mūsu jau paveikto darbu šai jomā. Mēs sagatavojam ziņojumu gan par enerģiju, gan par transportu pēdējā mandāta ietvaros. Uh, Un eh, jāsaka, daudz kas no tā, ko mēs spaudām šo diskusiju ietvaros, joprojām ir aktuāli, tāpēc, domāju, būtu ļoti labi atsaukties uz šiem jautājumiem. Nav tā, ka mēs šeit sākam kaut ko no nulles punkta. Un eh, tā plašāku šo jautājumu paskatīties, es zinu, ka te ir kolēģi, kas man nepiekritīs, tomēr jūs savā sākotnējā ievada mm, punktā teicāt, uh, ka, lūk, vajadzētu kombi, uh, eh, harmonizēt definīciju par komunāliem pakalpojumiem. Cik tālu es atceros, un šķiet arī Gepards kungs bija šajā jomā iesaistīta, bet tad patērētāja tiesība direktīvā savā apvērumā jau paredz pamata patērētāja tiesības attiecībā uz komunāliem pakalpiem, respektīvi jau kaut kāds progress ir gūts reālais jautājums, manuprāt, šobrīd ir saistīts ar jūsu trešo minēto punktu, respektīvi, ka patērētāja iesardzība var notikt tikai tad, ja viņi savas tiesības var īstenot, un tas ir ļoti plašs jautājums, uz kur varbūt vajadzētu likt lielāku uzsvaru. Jo es domāju, ka jūsu ziņojuma tā kop, kopējā doma, kam es pamatos piekrītu, ir tas, ka mums ir jāstiprina patērētāja tiesību īstenošanas iespējas, un atsevišķos komunā pakalpojumu piedāvāšanas gadījumos tas īpaši jāuzsver. Un šai saistībā savukārt gribētu aicināt jūs priekšsādātāji iepazīties ar manu ziņām par telekomunikācijām, jo mums vakar tieši bija uzklausīšana, kur spriedām par patērētāju tiesībām telekomunikāciju jomā, un šajā jomā esam vienojušies nodrošināt kopēju ietvaru, uh, kas paredz pat tiesības patērētājiem, nu, tāpēc, ka telekomunikācija tirgum ir tāds īpatnējs raksturs, un tas līdz šim ir bijis ļoti fragmentēts. Te mēs runājam par ļoti daudziem jautājumiem, to starp arī cenu pārskatāmību, cārdzamību, operātoru maiņu, salīdzinošiem cenu piedāvājumiem, un arī runājam par tīkla neutralitāti, un esam faktiski jau izstrādājuši uzmetumu šai ziņā, tāpēc man likās, ka nu, telekomunikācija jomā mēs pilnīgi noteikti jau darbojamies kaut kur, zinām, savā ziņā paralēli. Un es nezinu, vai tas ir nu, tā tik ļoti atbilstīgi. Līdzīgi par pasta pakalpojumiem runājot. Mums ir ziņojums un paziņojums tāpat arī no, no Marka ģenerāldirektorāta par paku sūtīšanu. Arī tas šeit ir aktuāls kā rēģējot uz viņu ziņojumu, mēs esam arī pievērsušies patērētāju cenu pārskatāmībai, kas ir aktuāla arī pastu pakalpojumu jomā vispār. Uh, Tāpēc arī šeit mums vajadzētu nodrošināt kaut kādu iekšējo konsekvenci. Es domāju, ka šādā ziņojumā ir jāizvairās no kaut kāda veida pretencioziem politiskiem izteikumiem, kā piemēram, kur jūs tādā vispārīgā veidā teicāt, ka pasta pakalpojumu liberalizācija ne, nedod priekšrocības patērētājiem. Es gan neesmu redzējis nekādus ziņojumus, kas atbalstītu šādu jūsu apgalvojumu. Tas varbūt ir jūsu personīgais uzskats, bet es domāju, ka šāda veida apgalvojumu ziņojumā vietas nav, jo galvā mums jāpievēršties patērētāju tiesību aizsardzībai un eh, problēmām, kas saistīts ar to. Tāpēc es gribētu lūgt jūs paskatīties uz darbu, ko mēs jau esam veikuši ziņā, un, protams, kas attiec uz sabiedrisko transportu eh, un ūdens pakalpojumiem, tāpat arī gaisa transporta jomā, kā jūs zinat, ir padarīts ļoti daudz, un darbs pie tā šobrīd turpinās. Un tas, protams, eh, ir svarīga daļa no sabiedriskā transporta. Varbūt ne tā sabiedriskā transporta, par ko jūs runājat, bet tas pats attiec arī uz ūdens transportu. Nu, tā tad, lūk, es domāju, ka mums ir tāds pamats šeit teikt kaut kādas būtiskas lietas par patērētāju sardzību. Es domāju, ka šeit vēl ļoti daudz jādara. Es domāju, ka mani kolēģi un es, mēs visi būsim eh, eh, ļoti priecīgi, ja varēsim ar jums tālāk sadarboties un padarīt šo ziņojumu pieņemumu ne tikai jums, bet arī mūsu grupai. Tālāk Gepards kundze vēlējas izteikties. Vai vēl kāds vēlas runāt? Nē? Gepards kundze, nu tad jums vārds. Äh, Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Džo. Tiešām paldies par labo sadarbību šī dosie sakarā. Arī es esmu iepazinusies ar tekstu. Un, protams, šeit nav pilnīgi nekāda jautājuma par to, ka mēs pārsniegtu savas ēs e kompetences. Es domāju, ka mums būtu jāapsver, kā patērētāja tiesības var labāk aizsargāt, jo īpaši komunālo pakalpojumu jomā. Un būtu ļoti e, žēl, ja mēs vienkārši tā noraidītu šo te ziņojumu. Mums vienkārši būtu jāpārliecinās, ka pakalpojumi tiek nodrošināti, un jāsaka, pagātnē, Polijā vai Čehijā mēs jau esam redzējuši situācijas, kad uh, ir plaša enerģētikas e, jomas pakalpojumi, kas tiek nodrošināti patērētājiem, tur ir dažādas situācijas, bet nu, uz tiem jārēģē. Mums, kā parlamentam, ir jāturpina norādīt, uz trūkumiem šajā jomā, piemēram, pasta pakalpojumi, liberalizācija jau ir nesus zināmas priekšrocības eh, patērētājiem. Mēs jau to sastiepamies katru dienu, mēs dzirdam par to ļoti daudz. Arī nesen Vācijā mums bija tāds eh, debatas Vurtembergā, eh, piemēram, par šo jomu. Bija svarīgi vēlēšana dokumenti, kurus nenosūtu, nenosūtīja ar pastu. Uh, bet izmantojot lētāku pakalpojumu, eh, ko sniedz cits operators, cilvēki bija devušies brīvdienās, un rezultātā nevarēja izmantot uh, savas balsošanas tiesības pa pastu, un tikai tāpēc, ka šis pakalpojums bija ļoti sliktas kvalitātes. Nu, šie ir ļoti uh, svarīgi patērētāja tiesība aizsardzības jautājumi, kas mums ir e, jārisina un pie kā jāpievēršās. Es domāju, ka no tiesas mums ir jāapsver, e, kādā veidā mēs vēlamies uzlabot šo te jomu un kādas atbildes mēs vēlamies te rast, lai pārliecinātos, ka gan komunālie, gan citi e, sabiedriskie pakalpojumi tiek nodrošināti patērētājiem pareizā veidā. Es domāju, ka ziņojums ir ļoti labs sākums. Tāpat es vēlētos, Džo, teikt, ka šis te jautājums par eh, kolektīvās aizsardzības pasākumiem, jā, protams, mums eh, šeit varam iesniegt grozījumus un eh, to vēl pārnāt, bet nevaram vienkārši noraidīt šo te aspektu, jo mums taču ir jāaizsargā patērētāja tiesības un ļoti uzmanīgi jāskatā tās jomas, kur lietas vēl varētu uzlabot. Un te nav runa tikai par komunālajiem pakalpojumiem, par vispārīgas dabas, eh, dabas ekonomiskiem pakalpojumiem. Ir ļoti daudz šādu pakalpojumu, kas nav liberalizēti, un te mums būtu vērts pārliecināties, lai patērētāji nezaudē šos pakalpojumus. Un tagad Polina Langas eh, kundzei es došu vārdu, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ne? Priekšsēdētāji, pavisam īsi no savas puses. Es vēlējos iebilst iepriekšējai runātājai. Protams, varētu nebūt pareizi liberalizēt šo te jomu, taču ir jānošķir, kas ir Eiropas biznesa un kas ir vietējā līmeņa biznesa, ja tā var teikt. Eiropa mēģina regulēt pilnīgi visas jomas, ļoti dažādas jomas, un tas nenozīmē e, ka pilsoņi uh, arvien negatīvāk skatās Eiropas virzienā. Es domāju, ka Brozo kungs kādreiz plenārs sēdē runāja par to, ka Eiropai jārisina tie jautājumi, ko var risināt ES līmenī, un nacionālie jautājumi ir jārisina attiecīgi nacionālā līmenī. Bet šī, es domāju, ka ir joma, kur mums noteikti ir jārisina nacionālā līmenī, jo to paredz Lisabonas līgums. Un mums jārisina tikai tās lietas, kas ir ES e, līmeņa jautājumi. Jā, nu, e, ziņotājs vēlē, referents vēlējās divīgas debatas, tādas mums arī šobrīd ir, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka mēs ceram, ka būs arī dzīvīga tikšanās ar ēnu referentiem kopā ar jums. E, un šobrīd, ja mums vēl ir kādas 5 minūtes laika, tad dosim vārdu mūsu viesiem. Un cerams, ka viņi varēs arī komentēt Počmarski kungu teikto par pasta pakalpojumiem. Liels paldies, e, cienījami deputāti, Vaidniholca kungs. Pirmkārtām es vēlos jums teikt paldies e, par šī ziņojuma projektu un arī dzen, par šīm te diskusijām, kas šobrīd izskanēja. Kā jūs labi zinat, kopš jūlija mums ir e, komisārs, kas atbilst, e, atbild par patērētāju aizsardzību, un kāpēc mēs e, norādījām, iecēlām atsevišķu komisāru, mēs vēlējāmies izcelt, cik svarīgi ir patērētāja aizsardzība, jo īpaši krīzes laikā. Kā vienu no savām prioritātēm komisārs ir noti, noteicis palīdzību patērētājiem attiecībā uh, uz dažām konkrētām jomām, uh, tostarp enerģētika, telekomunikācija, transports, kas ir pieminēta arī šajā ziņojumā. Protams, mēs no komisijas puses atzīstam, ka ziņojums runā par ļoti daudz dažādiem jautājumiem. Daži no tiem ir uh, horizontālas uh, un sektorālas dabas, un daži varbūt vēl netiek regulēta Eiropas līmenī. Nu, tāpat laikā mēs šobrīd eh, arī komisijā kopā domājam un runājam par to, kā reaģēt uz šo ziņojumu. Un šobrīd eh, vēlos varbūt pieminēt enerģētikas jomu, jo īpaši tā ir ļoti svarīga joma un es vēlos norādīt uz to darbu, kas ir izdarīts trešās enerģētikas pakotnes uh, un energoefektivitātes direktīvas uh, ietveros, tāpat tām enerģētikas fóruma ietveros. Un 16. un 17. decembrī patiesībā mēs nāksim klajā ar diviem iesaistīto pušu uh, ziņojumiem, ko komisija ir izstrādājusi kopā ar šīm iesaistītajām pusēm, tātad regulātori, patērētāju organizācijas un nozars pārstāvi. Tad būs runa par diviem ļoti svarīgiem jautājumiem, uz kuriem norāda arī esošais ziņojums mūsu priekšā, un te ir runa par e-rēķinu izrakstīšanu un personu datu pārvaldību. Te mēs runājam gan par cēnu pārskatāmību, par datu pārnešanu, par to salīdzināmību. Tātad šos jautājumus mēs kā reiz pārunājam. Tāpat būs arī atsevišķs ziņojums par patērētāju uh, neaizsargātību. Un cerams, ka šie būs dokumenti, kas noteikti palīdzēs arī mums izstrādāt savu reakciju uz jūsu ziņojumu. Kāpēc es to mīnu? Nu, šobrīd jau ir pastāvošā uh, tiesību akti, kas ir jāīsteno. Tas nozīmē, ka Digis Sanko un uh, strādā kopā ar citiem ģenerāla direktoriem, lai pārliecinātos, ka esošie noteikumi tiek īstenoti, ievēroti, un šeit mēs arī strādājam ļoti cieši ar dalību valstīm. Šo ziņojumu mērķis, ar kuriem mēs nāksim klajā, būs informēt jūs par labāko praksi, sniedzot iespēju mācīties un pārņemt šo te labās prakses e, pieredzi e, no vienas dalībvalsts uz citām, un šādi mēs ceram, ka mēs varēsim pātrināt patērētāju aizsardzības e, uzlabojumus. Protams, ka mēs pilnībā apzināmies, situācija ir ļoti atšķirīga dažādās valstīs, bet, nu, kopumā enerģētikas joma ir tā, kur patērētāji nav apmierināti. Telekomunikācijas tālāk. Šeit telekomunikāciju pakotne ir tā, pie kuras mēs šobrīd strādājam. Un es ceru, ka ar ziņojumu par telekomunikācijām mēs arī e, atbildēsim uz dažām no jūsu bažām. Bet, protams, ir vēl jomas, kas ir analizējams sīkāk. Tāpat laikā mēs veicam arī pētījumu DJ Sanko par patērētāju nesargātību. Un te mēs īpaši pievēršam uzmanību e, šīm te jaunajām e, nesargātības e, formām, un, jo īpaši jomās, kas ir pieminēts arī šajā ziņojumā. Mums būs arī zināmi dati, kas palīdzēs mums pieņemt lēmumus un rīkoties nākotnē. Un es vēlētos dot vārdu kolēģim no iekšējā tirgus ģenerāldirektorāta. Priekšstādātais, vai es varu lūgt izrādīt cieņu pret mūsu viesiem un būt klusiem, jo pats uh, referents sēž pašā stūrī un te notiek liela kustība, tāpēc varbūt ir grūti sadzirdēt runātājs, bet būsim klusi. Komisijas pārstāvis, paldies priekšsēdētāji, cienījamais referenti un eh, cienījamie deputāti. Man tiešām ir liels prieks būt jūsu vidū, lai pastāstītu jums par pasta pakalpojumu jautājumu. Savā ziņojumā jūs esat pieminējis, ka universāliem pasta pakalpojumiem ir jānodrošina, lai, lai šis pakalpojums ir eh, pieejams par pieņemamām cenām visās teritorijās. Ļaujiet man jums apstiprināt, ka Pētījumā, kas, eh, ar, kas tika publiskots eh, augustā par šo jomu 10. līdz 12. gadam, tad pasta pakalpojumi pilnībā tiek nodrošināti visās 28 dalībvalstīs. Un tam pamatā ir pasta direktīva kā tiesību akts. Mēs sākām savu laiku ar zaļo grāmatu 92. gadā, uh, Un te mēs kādreiz ļoti cītīgi un konsekventi strādājām. Eh, rezultātā mums bija pasta pakalpojumu direktīve, un tur bija 19. līdz 22. apsvērumu punkts, ar kuriem, kurus ieteica Eiropas parlaments, kas īpaši uzsvēra pasta pakalpojumu nozīmību. Tāpēc mums ir ļoti eh, jāatcerās, ka mēs ļoti labi apzināmies šo te jautājumu būtiskumu. Devītais uh, pants eh, runā par sūdzību, iekšējo un ārējo sūdzību iesniegšanas eh, kārtību saskaņā ar pasto, pasta pakalpojumu direktīvu. Un tas attiecās uz visiem pasta pakalpojumu sniedzējiem, gan ar, arī ar, uz tiem, kas ir ārpus universāliem pasta pakalpojumu e, sistēmā nu, jāsaka, ka mūsu direktīva skaidri ļauj regulātoriem iesaistīties vai iejaukties, ja tiek pārkāpti darba apsvērumi. 2.19. punkts direktīvā ir šeit ļoti svarīgs, un te, ja jūs pareizi atceraties, tad uh, vairāk kā 500, cilvēki, 500 EP deputāti um, atbalstīja šo te direktīvu. Runājot par liberalizāciju, par ko runāja arī priekšsēdētājs, tik tālu nav pētījumu, kas apstiprinātu, ka liberalizācija rezultātā būtu kļūda. Es, protams, pilnībā apzinos, ka liberalizācija varbūt nav sniegusi uh, visus pozitīvos rezultātus, uz kuriem mēs cerējām, un bilde šobrīd ir tiešām ir eh, savādāka, bet komisija tuvākajā laikā, tuvākajā gadā eh, nāks klajā ar eh, ziņojumu, pie kura mēs šobrīd jau strādājam, un esiet droši, ka tas būs objektīvs rezultātu izvērē, izvērtējums. Mēs nerunāsim tikai par baltu vai melnu šo te eh, skatu uz pasauli. Tur daudzās jomās ir šīs te pelēkās zonas, un eh, tāpēc mums tās ir ļoti uzmanīgi jāizanalizē. Attiecībā uz sociālajiem apsvērumiem un apstākļiem jāņem vērā, ka Banjē kungs, mūsu komisārs, uh, ir e, pirms vairākiem gadiem e, izveidoja mm, pasta pakalpojumu fórumu, un tur visas iesaistītās puses, arotbiedrības, piegādātāji, visi nāk kopā, lai risinātu problēmas. Tas pats attiecās uz sociālā dialogu komiteju, kas iesaista sociālos partnerus pasta jomā. Un mēs labi apzināmies, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un e, savā e, direktīvas piemērošanas ziņojumā, pie kura mēs šobrīd strādājam, e, Mēs tiešām analizējam šos te aspektus. Te mēs runājam par tiem, kas mūsu pastu piegādā katru dienu, piecas dienas eh, nedēļā uz visām Eiropas Savienības vietām. Tas ļoti svarīgs ēs ekonomikas aspekts, elements. Un, protams, tas ir arī mūsu, kā komisijas interesēs nodrošināt uh, kvalitatīvu šo te pakalpojumu. Tāpēc mēs ļoti uzmanīgi Eh, analizēsim eh, šī te īstenošanas vai ziņojumā šos aspektus. Komisija vēl šī gada eh, pirms Ziemassvētkiem nāks klajā ar ceļa karti šajai jomai, uz, kurā mēs uzsvērsim, ka ir nepieciešams ņemt vērā darba apstākļus nozarē. Uh, Mēs runājam arī ar arotbiedrībām, mēs tiešām ļoti nopietni attiecamies eh, pret šo dokumentu, pie kur strādājam. Un te nav runa tikai par eh, pasta operatoriem, viņi jau, protams, ievēro visus noteikumus, bet šis ir jautājums, eh, kurš dažreiz runājot par tādām pelēkajām zonām, vai uzņēmiem, kas darbojās palākajā, palākajā zonā, par to mēs esam lasījuši arī presē. Un te mēs redzam, ka dažās apakšnozarēs tiešām e, ir lietas, kas ir uzlibojamas, un tāpēc mēs aicināsim visus ņemt vērā darba apstākļus un tos ievērot. Runājot par universālajiem pakalpojumiem, e, es šodien kāreiz lasīju uh, vācu uh, laikrakstus un uh, iepazinos ar to, ka ir vienošanās Vācijā panākta par to, ka visā Vācijas teritorijā būs jānodrošina vienādas izmaksas, vienādas cenas, un mēs tiešām skatīsimies arī, vai citās dalībvalstīs e, šie e, noteikumi tiek ievēroti. Tāpēc mūsu ziņojums noteikti būs objektīvs un sniegs jums iespēju e, vēl sīkāk diskutēt par konkrēto jautājumu. Lielas paldies! Priekšsēdētājs, liels paldies! Uh, Prošenski un Čamberlan uh, eh, viesiem, tātad eh, no komisijas. Liels paldies un ļoti svarīgi ir tas, ko jūs sakat un noderīgi mums. Tagad es došu iespēju referentam uh, īsumā reaģēt uz izskanējušo un pēc tam jau ķersimies pie tālākajiem darbiem. Referents. Liels paldies! Jā, nu, trokšņa līmenis šobrīd ir ārkārtīgi augsts, tāpēc mēs tā ļoti padziļināti nevarēsim droši vien runāt, bet ļaujiet man teikt lielu paldies kolēģiem un komisijas pārstāvjiem par šo būtisko diskusiju, par eh, viedokļiem, kas ir izskanējuši. Es tiešām ceru, ka mums būs intensīvas diskusijas par šo eh, dosjē arī turpmāk. Protams, ka mums var būt, mēs redzam, ka mums var būt kontroversiālas diskusijas, un tā tas notiek parlamentā. Bet es esmu priecīgs un gatavs tiešām turpināt uh, ciešu sadarbību ar jums, un šī tad dzīvelīgā diskusija, uh, cerams, uh, rezultās, rezultēsies uh, kvalitatīvā ziņojumā. Es domāju, ka ir jābūt gataviem iesaistīties diskusijās. Bet, nu, viens arguments, eh, ko es gribu izklāstīt. Tad, ja mēs redzam kādus negatīvas sekas Eiropas tiesību aktiem, tad mums ir jārēģē. Mums nevajadzētu šādā situācijā teikt, nē, nē, tas nav ēs līmeņa jautājums. Mums ir jābūt gataviem tomēr iesaistīties diskusijās, un tāpēc es tiešām aicinu visus ēnu referents arī piedalīties mūsu diskusijās, kur mēs par to runāsim. Paldies. Um, so think, uh, I... Paldies, es jums piekrītu. Es domāju, ka tā ir laba diskusija, un mēs turpināsim sadarbību. Uh, tagad termiņš grozījumiem ir 10. decembris un grozījums skatīsim 22. vai 23. janvārī un balsosim februārī, lai vēl būtu viena plenāra sēde līdz balsojumam. Es e, ceru, ka jūs piedalīsieties šī pašiniciatīvas ziņojuma vērtēšanā, un tas ir pēdējais pašiniciatīvas ziņojums šajā parlamentā. E, šie ziņojumi ir svarīgi diskusijām. Tātad tagad eh, pārējām pie balsojuma. Es apsveicu visus dalībniekus, īpaši tos, kas nav pastāvīgi šajā komitejā. Un es eh, ceru, ka visiem ir balsošanas kartes. Un es balsošu arī savas grupas vārdā. Dažreiz es to daru, dažreiz nē, bet šorīt es to darīšu. Tātad pirmais ziņojums ir atzinums no transporta komitejas par uh, eh, eko sadarbspējīga pakalpojuma uh, ieviešanu un uh, būs prezentācija arī par šo jautājumu Tā ir ļoti interesanta prezentācija. Tātad, ja jums ir laiks, palieciet pēc balsošanas. Un gadījumā, ja jūs gribat eh, zināt, mūsu ziņojums par eh, tehnoloģijām tiks, eh, balsojums notiks nākamajā mēnesī, tātad šie divi ziņojumi ir saistīti. Es eh, ceru, ka es jums eh, to jau paskaidroju. Tagad sāksim balsot. Pirmais pants par nosaukumu par, pret, atturās, pieņemts. Pirmais pants, desmitais grozījums par, pret, noraidīts. 11. ir atsaukts. 12. grozījums, mutisks grozījums, Vaidenholcers par pret pieņemts, apsvērumi, 4. grozījums, nē, 3. grozījums, 1A pants referenta grozījums par pret pieņemts, 4. grozījums par pret pret, pieņemts, piektais grozījums par, pret, pieņemts, kompromisa grozījums numur viens par, pret, pieņemts. Tad astotais grozījums par, pret, pieņemts. Un devītais grozījums par, pret, arī pieņemts. Un tagad sāksim balsot elektroniski par visu atzinumu. Sākam balsot. 32, 32 eh, balso, 33, 34. Vai visi ir nobalsojuši? 34 ir nobalsojuši. Tad beidzam balsot. Tātad 28 pār 5 pret apsveicu referenti. Un tagad koferātī kunga ziņojums, tas ir atzinums juridis, par juridiskajai komitejai. Tātad par finanses, tātad nefinanciālās un daudzveidības informācijas atklāšana. Kooperatīkungs, jūs vēlaties kaut ko teikt? Ja nē, tad pāriesim uzreiz pie balsojuma. 36. grozījums par. Sāksim tātad elektroniski balsojam 36. grozījums. 34. Vai jūs lūdzu varētu balsot ātri? Mums ir, eh, vēl ir viena karte, kas nav skaidra, tātad 34. balsotājs. Vai varbūt ir kāds, kurš nav klāts šeit, bet kurš, eh, kuram vajadzētu būt tātad pieņemts. 37. par pret pieņemts. Pirmais kompromisa grozījums par Nē, tas ir dalītais balsojums. Pirmais kompromisa balsojums, pirmā daļa par, pret, pieņemts. Otrais, tātad pirmā eh, grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tad citi grozījumi atkrīt. Pāriesim pie 12. grozījuma, referenta grozījums par pret pieņemts. 56. atkrīt, otrais kompromisa grozījums par pret pieņemts. Trešais kompromisa grozījums par pret pieņemts. Tagad 14. referenta grozījums. Sākam balsot. Votes closed. That's, uh, Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums. Sākam balsot par 60. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. E, referenta grozījums arī sākam balsot. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Pirmais A kompromisa grozījums, tad tas ir pieņemts. Un tālāk Nonākam pie apsvērumiem. 24. grozījums sākam par pret pieņemts. 4. kompromisa grozījums par pret pieņemts. 5. kompromisa grozījums par pret pieņemts. 29. grozījums par pret pieņemts. 30. grozījums par pret pieņemts pieņemts. Sestais kompromiss grozījums par pret pieņemts. 33. grozījums par pret pieņemts. 34. par pret pieņemts. 7. kompromisa grozījums par pret pieņemts. Un tagad balsosim par atzinumu e, projektu ar grozījumiem. Vēl viens balso. Beidzam balsot. Tātad 29 pār 3 pret pieņēmts apsveicu koferātikungu. Finish very early on this.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 nosaukums pār, tātad pirmais grozījums pār, pret, pieņemts. Tātad 55 atkrīt. Ceturtais kompromiss pār, pret, pieņemts. Nodarbinātības 20 pār, Nodarbinātības komitejas 20. grozījums. Balsosim elektroniski. That's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, pieņemts. 30. kompromiss par, pret, pieņemts. 6. kompromiss par, pret pret pieņemts. 13. Uh, grozījums ar mutisko par pret pieņemts. 14. tehniskas izmaiņas šeit ir par pret pieņemts. 11. kompromiss par pret pieņemts.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 Tad mums ir 20. grozījums, tehnisks grozījums, tātad nodarbinātības komitejas 23. dalīts balsojums, tātad pirmā daļa. Sākam balsot. The vote's closed. Beidzam balsot. Noraidīts, jo neizšķirts eh, vienāds skaits par un pret. Tad otrā daļa atkrīt, jo pirmā nav pieņemta. 124. Traškovska kungs, tas atkrīt, 13. kompromiss par, pret, pieņemts, 12. kompromiss par, pret, pieņemts, 14. kompromiss par, pret, pieņemts, Nodarbinātības komiteja 24. sākām balsot. Nodarbinātības komitejas 24. grozījums beidzam balsot, noraidīts. No, nodarbinātība 25 par, pret, noraidīts. Nodarbinātība 26 un 27 7, tad un 133 ir ar mutisko grozījumu par pret. Vajadzētu pārbaudīt, eh, līdzīgs rezultāts balsosim elektroniski. Uh, Beidzam balsot. Noraidīt 16 pār un 16 pret. 15. kompromiss par, pret, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, pieņemts. Tad 137. ir apskatīts, 25. ir tehnisks, par, pret, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, pieņemts. 26. referenta grozījums par pret pieņemts. Nodarbinātība 30, kā papildinājums 26. Sākam balsot. Vēl viens eh, piedalās, beidzam balsot, noraidīts. Tātad tagad mēs esam 143. atkrīt, 146. atsaukts, 147. pār pret pieņemts, 18. kompromiss pār pret pieņemts, 28. referenta pār pret pieņemts, 19. kompromiss pār pret pieņemts, 20. kompromiss pār pret pieņemts, 21. jau ir apskatīts, tātad 21. kompromiss. Tagad mēs esam 158. grozījums, Petikainena kundze. Sāksim balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nodarbinātība 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 22. kompromiss par, pret, pieņemts. 164. par. Pārbaudīsim. 164. sākam balsot. Beidzam balsot 19 par 14 pret 162 atsauc, 25. kompromiss par pret pieņemts, nodarbinātība 33 par pret noraidīts, 34. tad nav jābalso. What?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 paliek, tikai kārtība ir mainījusies. Jūs redzēsiet, ka šie 34, 35 un 37 nav kompromiss par, pret, pieņemts. 23. kompromiss par, pret, pieņemts. Tagad mēs esam nobalsojuši par 34. un 35. kompromisu 24 par pret pieņemts. 183. par pret pieņemts. 37. daļa no bloka, 26. kompromiss par pret pieņemts. 39. par pret pieņemts. Kultūra 13 atkrīt. Nodarbinātība 35. Sākam balsot. We do have 34 people voting now, so welcome. Tātad 34 balso noraidīts. 187. atkrīt. Tātad 29. kompromiss par pret pieņemts apsvērumi. Tātad 56. grozījums par pret par pret pieņemts. Otrais ir automātiski pieņemts arī priekš šiem grozījumiem. 58. atkrīt, 57. arī, kultūra 1 atkrīt, 59. arī, tātad 60. 60. grozījums par pret pieņemts mutiskais grozījums par pret pieņemts, 61. un nodarbinātība 3 par pret pieņemts, 62. atkrīt, jo 60. pieņemts, tad pirmais kompromiss par pret pieņemts, kultūra 2 Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru 64. un 5. nodarbinātība atkrīt. 6. nodarbinātības grozījums pieņemts, 65. nav uh, balsojams, tātad otrais kompromiss par, pret pieņemts, 67. un nodarbinātības 7 par pret pieņemts. 68. un kultūra 3 par pret pieņemts. Kultūra 4 par pret pieņemts. 70. un nodarbinātība 8 par pārbaudīsim. 70. un nodarbinātības 8. Lūdzu, balsojiet 34 dalībnieki, beidzam balsot pieņemts 19 pār 15 pret. 69. ir saderīgs, tātad 69. pār pret pieņemts. Kultūra 5. Sākam balsot. Uh, can you speed up a bit, do you think? Yeah, okay. Only 32 people vote. Tātad balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. 18 pār 15 pret nodarbinātība 9 jau ir apskatīts. Un tagad kultūra 7.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 balsojam par 72, jo tas nav apskatīts par pret pieņemts. 7 par pret pieņemts. Ceturtais jau ir apskatīts. Kultūrā 8. Sākam balsot. We're up to 35 now. 35 balsotāji, tātad pieņemts ar viens balss pārsvaru, 73. atkrīt, 74. par. Sāksim balsot elektroniski par 74. 35 balso. Pieņemts. 11. nodarbinātība. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss starpību. 75. Sākam balsot. Um, it would help if that's uh, okay. The vote's closed. Beidzam balsot. Neizšķirts, tātad noraidīts. 12. nodarbinātība. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Nodarbinātība 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 78. Ir jau pieņemts. Nodarbinātība 14 par. Balsosim elektroniski. Uh, the vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nodarbinātība 15, dalītais balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. 15, part 1. The vote nodarbinātība 15.1. daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Nodarbinātība 15. All right. So part two has already apparently fallen. Yeah tā tad otrā daļa ir atkritusi, jo tas ir ļoti, sar, ļoti sarežģīta. Mums ir šī kārtība 80. atkrīt, jo kompromiss ir pieņemts, bet mēs varam balsot kā papildinājumu. 80. grozījums kā papildinājums par pret pieņemts. Sestais atkrīt, 82. 82. grozījums sākam balsot. The vote's closed. Beidzam balsot. That's rejected. Noraidīts. 83. referenta grozījums par pret pieņemts. Trešais kompromiss Nē, 84. grozījums vēl sākam balsot par 84. grozījumu. Uh, the vote is closed. That's reject. Noraidīts. Trešais kompromiss par. Pret. Pieņemts. 28. par. Pret. Pieņemts. Tagad 92. grozījums par pret pieņemts. Nodarbinātības 17 arī. 8. referenta grozījums par pret pieņemts. 93. Tātad 95. tagad. 95. par pret pret pieņemts. Tagad nonākam nu pie pielikumiem, un es domāju, ka. Yeah, so that if with compromise amendment 5. Tātad ar piekto kompromisu, vai varētu būt, ka tad pielikumi ir pieņemti? Tātad A bloks ir pieņemts, tagad B bloks. 27. kompromiss, dalīts balsojums četrās daļās. 27. kompromiss četrās daļās. Pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot par otro daļu. The vote's closed. Beidzam balsot. Ļoti ātri nobalsojam, pieņemts trešā daļa. Sākam balsot par trešo daļu. I wish you voted as quickly as you did last time. Right. That's carried. Pieņemts un ceturtā daļa. Sākam balsot par ceturto. Votes closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējais atkrīt. Un tad galīgais balsojums. Balsojam par visu atzinumu. Sākam balsot. Yeah, okay. Well, I'll give the report to the rapporteur first. Uh, are there two more people who want to vote on this or not? Vai vēl kāds vēlas nobalsot? Beidzam balsot, pieņemts 30 uh, pār un 3 pret. Apsveicu referentu. Uh, so I think, uh... nu, man šķiet tālāk gribētos palūgt jūs mazliet. Jā, klus grib dot referentam vārdu. Ne viņš mums pastāsta, kā tad reaģēt uz šo gala rezultātu, kāds ir viņa viedoklis par iespēju panākt vienošanos ar padomu pirmā lasīmā, ko viņš ierosina darīt tālāk, kāda ir viņa stratēģija turpmākajam viņa un ēnu referendarbam. Paldies priekšādātāji, šis tiesība akts ir ārkārtīgi svarīgs vismaz 10% iedzīvotāji kas sastopas ar grūtībām, piekļūstot dažādu veidu publisku pakalpojumu mājaslapām. Situācija ir tāda, ka mums ir tikai viena iespēja panākt vienošanos pirmā lasīmā, respektīvi tas nozīmē, ka padomēji savā darba grupā šis jautājums Lietuvas prezidents laikā vēl ir jāizskata. Viņi mums signalizēja, ka viņi tā arī rīkosies. Grieķi, Grieķi prezidentūra, savukārt tādā gadījumā viena trialoga ietvaros janvārī censtos panākt vienošanos ar mums. Iespējams tas ir, jau esam runājuši ar prezidentu par to, prezidentūru par to, un tāpēc mēs vēlamies veidot spēcīgu parlamentu nostāju, un lūk, tas nozīmē, ka Grieķi varēs uz to jau paskatīties, uzsākt sarunas padomus darbu grupās un domāt par iespējamo sarunu kompromisu. Tālāk, tad tādā gadījumā sekot pirmā lasījuma balsojums februārī, vai nu pirmajā vai otrajā Strasbūras nedēļā, Un tad, lūk, pirmais lasījums būtu noslēdzies, ja viss norisinās tā, kā mēs to vēlamies. Tāpēc es paldies par šo atbalstu un par šo ļoti spēcīgo atbalstu balsojumu. Paldies. All right, well, I mean, clearly... Jā, nu, acīm redzot, kād, kaut kādu progresu guvuši esam. Nu, tālāk mums, protams, vajadzīgs, lai jūs pavisam oficiāli uh, E, nu, pieprasāt mandātu decembrī. Bet, nu, protams, jūs jau saprotat, ka jūs ar ēnu referentiem jau neoficiāli varat šīs diskusijas risināt, un tad tālāk mums vajadzēs sakārtot laika grafiku atbilstīgi jūs teiktiem, ja panāks vien, panāksim vienošanos, tad tādā gadījumā būs jāsagatavo definitīvais likumdošanas teksts, un aprīlī par to tad arī attiecīgi jābalso. Atstāšu sekretariāta rokās e, šo jautājumu izlemšanu. Es domāju, ka tas būs uh, Būs tāda milzu steiga arī citās komitejās, kas centīsies vēl pabeigt darbu pie dokumentiem līdz sasaukuma beigām, un plenāra sēdē tāpat būs ļoti aizņemts darbs, aizņemts darba kārtības. Šis jautājums mums jāapstiež, jāapspriež ar sekretariātu, tas viss atkarīgs no strateģiem. Marts ir par vēlu, saka e, runātājs, tāpēc, ka ir šī atvēs, šis atvēsināšanās periods, tā teikt, atslābuma periods pirms vēlēšanām. Es domāju, ka mums jau februārī vajadzētu panākt vienošanos. Mums ir divas Strasbūras plenārsēdes februārī. Priekšsēdētājs turpina. Jūsu stratēģija, protams, jums jāstrādā pašam. Mēs sāksim darbu jau tagad. Un tad cerams, padomā, jūs panāksiet vienošanos un nodosiet viņiem galu tekstu, tāpēc tikai viens eh, balsojums notiks, tikai viens eh, balsojums plenārsēdē vajadzīgs. Tāda arī ir jūsu strateģija, bet, ja tas būs tiesība akts, par ko vienojamies ar padomu, viņi nosūta man pēc tam vēsto loktu, lalā, mēs eh, priecājamies, ka parlaments ir vienojies par šādu tekstu Un tad tas būs par daudz, tad jums no aprīļa jāskaita atpakaļ šīs dienas. Un tas, protams, ir tas diezgan sarežģīts dokuments. Bet nu, tas būs lēmums, kas jums jāpieņem pēc tam, kad būsiet risinājis pirmo sarunu raudu ar padomu, redzēsiet, kādas tad ir šīs iespējas. Bet tas jums ir skaidrs. Nu, labi, nekāds arī nebūtu koordinatoriem, to visu nāksies sīk un smāk apspriest. vienkārši lūk izklāst politiskām grupām jūs priekšlikumu, bet ar koordinatoriem decembrī mums vēl oficiāli tas būs jāapspriež. Un tad mēs, protams, labprāt jūs uzaicinātu arī uz koordinātoru sanāksmē, referenta kungs, un tad ar visu ēnu referentu atbalstu jūsu priekšlikums varētu tikt izskatīts, ja? Tāda ir šī sistēma. Mhm, labi. Andres Švāps vispirms. Paldies priekšādātāji. Es gribēju, protams, pirmkārtām pateikties visiem referentiem, kur ziņojumu šeit apspriedām, par kuriem balsojām, un it īpaši ēnu referentiem pēdējā uh, refer ziņojuma ietveros. Te mūsu kolēģis Traškovskungs ļoti labi ir pastrādājis, un viņš jau vakar teicās, ka Trakovska kungs vakar no Polijas ministra uz saņēma uzaicinājumu. Uh, viņš tika uzaicināts par šo, stāties amatā par šo ministru, nu, un tad acīm redzot šorīt ir varbūt gandrīz vai pēdējā reize, kad mēs viņu šeit redzam, viņš kļūs par ministru, vēlam, protams, viņam visu to labāko un cerams, ka viņš tikpat veiksmīgi varēs strādāt, strādāt Eiropas labā šajā savā jaunajā polijas digitālo lietu ministra amatā, un mēs vienkārši vēlējāmies viņam novēlēt visu to labāko turpmākajā karjerā. Well, I'm really delighted that uh, Tiešām lieliski, Rafāla Traškauska, ka jums izdevās tomēr ierasties arī šeit pie mums, kaut gan priekšā jūs gaida vēl tik daudz svarīgu pienākumu. Nu, tad varbūt došu jums vārdu, acīm redzot, pēdējo reizi šai komitejā par to ļoti žēl, bet priecājos, ka esat saņēmis, saņēmis uzaicinājumu stāties šai svarīgajam. Tā paldies! Pirmam kārtam par ziņojumu runājot, tātad šī pieejamība. Nu, man liekas, ka vismaz viena valsts pilnīgi, dalībvalsts pilnīgi noteikti to atbalstīs. Vēlam, vēl, vēlēsimies pātrināt darbu pie tā, bet gribu tiešām teikt jums milzu paldies par šo eh, gadiem sadarbības un pilnīgi noteikti uzturēsim kontaktus. Es pilnīgi noteikti centīšos parūpēties, lai tas tā arī notiek. Tātad liels paldies vēlreiz un tiksimies pavisam drīz. Uh, so... Jā. Nu tad. Mums vēl jātiek cauri vēl vienam balsojumam. Tas ir tāds tehnisks balsojums par spiedienu iekārtām celtniecības sektorā, būvis strādājumiem. Gribēju jūs informēt, ka ziņojums savukārt par spiedienu iekārtām šis 19. punkts balsojums šeit ir pārcelts, jo ar to joprojām, par to joprojām risinās sarunas ar padomu. Bet divu Stēlers kundze, jā, jūs varēsiet tūlīt izteikties. Bet šeit mums priekšā šķiet ir pirmais apstiprinājums kādam deleģētajam aktam, deleģētā regulē. Te runā par eksploatācijas deklarācijas izstrādes nosacījumiem attiecībā uz tīmekļa vietnē pieejamiem būvizstrādājumiem. Stālers kundze bija tā, kas tik efektīvi un suri un grūti strādāja pie ziņojuma par būvizstrādājumiem. Atcerēsieties, tas bija ļoti plašs ziņojums. Uh, un tāpēc mēs lūdzām viņu um, iepazīties ar šo ziņojumu un izteikt attiecīgi savu rekomendāciju. Došu viņai vārdu, un nu, mums šeit ir vajadzīgs tikai viens vienīgs balsojums, respektīvi jā vai nē. Jo mēs grozīt to nekādu nevaram, bet varam to pieņemt vai noraidīt. Tāpēc lūdzu, Stailers kundze, jums iespēja būs tūlīt mums par to pastāstīt, un tad mēs jau nu redzēsim, vai mēs varam jums piekrist vai ne. Paldies priekšādātāji! Šis process bija ārkārtīgi interesants un domāju, ka arī Jānu referenti izrādīja lielu atsaucību. Jums taisnība, sakot, ka mēs varam tikai pieņemt vai to noraidīt. Mana rekomendācija ir to pieņemt. Esam šī procesa gaitā arī guvuši daudz mācību, process nebija perfekts, bet es uzskatu, ka beigu beigās šis dokuments mūsu priekšā ir tas labākais darba rezultāts, un nākotnē, manuprāt, viena no lietām, ko mēs apsvēram eh, īpaši attiecībā uz tīmekļa vietņu dokumentāciju, ir tāda, ka tad, kad spriežam par tiesību aktiem, mums jāskatās, kā mēs varam nāk, nākamē šādā veidā pieņemt tiesību aktus. Bet pagaidām šis dokuments, kas ir mūsu priekšā, ir pelnījis mūsu atbalstu, un es tāpēc gribētu mudināt kolēģis tieši tā arī rīkoties. Paldies priekšādātāji. Vai ir vēl kāda kolēģi, kas vēlas izteikties? Rūles, Rūles kundze. Atvainojiet, jā, pavisam īsi, es tomēr gribēju vēlreiz uzsvērt, ka mēs no komisijas tomēr gaidām, lai šāda veida deleģētie akti tiek likt saulēcīgi priekšā. Šis process ir ārkārtīgi garš un īpaši būvistrādāja jomā, jāsaka, patērētāji ļoti daudz, ļoti ilgi gaida šos dokumentus. Viņi cerēja, ka jau jūlijā šis varēs stāties spēkā. Un Tas, protams, viss ir saistīts arī ar, jūs toreiz teicāt, ka tas stāsies jau spēkā rezultātā, tam ir bijušas sekas uz rūpniecības sektoru un tā tālāk. Nu jau šim pasākumam vajadzēja norisināties vismaz pāris mēnešus agrāk. Yeah. Well, I mean, I think, um, absolutely... Jā, jā, jums pilnīgi taisnība, jā, rezolūcija, par ko mēs balsosim, ietver arī komentāru tieši par šo, jo šajā konkrētajā gadījumā tieši tā kā Stēlers kundze jau nu patās teica, uh, Mm, rūpniecības pārstāvji ārkārtīgi gaida šo tiesību aktu, un tāpēc svarīgi, lai mēs to strauji, strauji pieņemam, atbalstām, un komisija pilnīgi noteikti vajadzēja vēl to pārbaudīt. Mm, Stādars kundze arī šeit māja ar galvu, jo mums tieši tāds diskusijas ir bijušas arī par cita veida mm, dokumentiem. Lūk, jābūt pieejamai informācijai tas saistīts ar viettelefoniem un informāciju, kas tajā parādās. Nu, ja kāds no nu, padomus šeit mūsos klausos, tad jāsaka, mēs nosodām viņu diezgan lēno un neprogresīvo pieeja attiecībā šā dokumentu pieņemšanu. Vai mums ir vajadzīgs elektroniskais balsojums? Jā, labi, tad balsosim elektroniski. Lūk par šo komisijas deleģēto regulu par eksploatācijas deklarācijas izstrādes nosacījumiem attiecībā uz tīmekļa vietnē pieejamiem būvs izstrādājumiem. Beidzam balsot. Šķiet, ka kvorums mums ir nodrošināts. Vai vēl kāds vēlas atbalstīt Sailers kundzi? Uz priekšu, uz priekšu. Nu, tad beidzam balsot. Lieliski. 29 par 1 pret. Nu, Stadlers kundze, neņemiet to vērā. Neņem, ne... Nu, pilnīgi noteikti šī regula ir pieņemta. Tā ļoti svarīgi. Tātad liels paldies visiem par to. Nu un tagad, paldies, ka ieradāties uz balsojumu. Jūs tik efektīvi esat rīkojušies, darbojot, pieņemot kompromisus, ka tik daudz laika, cik atvēlējām balsojumam, mums nav vajadzīgs. Mums nāk runātājs uz pulksten 11. Senālaus kundze centīsimies sākt jūsu ziņām izsākt. Iz, izskatīšanu tieši 11. Man ļoti jāatvainojas apmeklētājiem, kas tikko ieradās, bet, nu, tālūk tas ir, jo, ja kompromiss netiek pieņemts, tad mēs izvēršamies daudzos grozīmos, bet šobrīd pārte, pārtraukums līdz 11.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 Uh, so, um, welcome. Un tātad priecājos visus atkal šeit redzēt, dāmas un kungi. Mūsu šīs dienas darbu kārtības pēdējais punkts. Lūk, viedokļu apmaiņa ir interesētajām pusēm par šo ļoti svarīgo projektu, respektīvi transporta līdzakļu e-call sistēmas izveidi, jeb e-zvana sistēmas izveidi. Referenti ir Senālovs kundze, sādā strādājas soru un grūti, un kā jau visklātesošie zina, tad mēs sagatavojam arī pašinstīvu ziņojumu par šo jautājumu apmēram pirms 18 mēnešiem, šķiet apmēram tas bija, jā. Nu, katrā ziņā ziņojumu mēs to brīdi jau sagatavojam, lai virzītu šo projektu uz priekšu, un Un daudzi no jums jau bijuši iesaistīti no šī projekta pašiem pirmsākumiem darbā, jā, tas bija 2002. 2003. gadā. Tāpēc ārkārtīgi liels prieks, ka beidzot šis projekts ieņem tādas taustāmas um, veidu, izpausmes un pietuvojas noslēgumam. Nu, kas mums šeit uzaicināšu vairākas interesētās puses, lai viņi tad runā ar mums par tiem jautājumiem, ko mēs šobrīd pētam kontekstā ar grozījumu sagatavošanu priekšlikumam it īpaši saistībā ar datu aizsardzību, Galileo projekta rezultātu pieejamību. Un vēlamies, protams, arī uzzināt kaut ko par izmēģinājumu projektu, mācīties no tā, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai pārliecinātu tās atlikušās dalībvalstis, kas vēl nepiekrīt šim jautājumam, man nav jāslēpnējums fakts. Jūs jau zināt, ka ļoti, ka joprojām ir vairākas dalībvalstis, kuru ierēģi un pārstāvji joprojām ir pilnībā pārliecināti, uh, ka um, šīs sistēmas piedāvātie uzlabojumi neatbilst izdevumiem, ko tas, šis projekts nes līdz. Mums, protams, būs jāuzsāk sarunas par šiem jautājumiem ar dalību valstīm. Sarunas var, vadīs mūsu referenta Olga Senālavas kundze, protams, un tāpēc došu arī viņai šobrīd vārdu, lai viņa uzsāktu šo uzklausīšanu. Pēc tam pēc Pēters Hastings izteiksies Andijs Rūks un Fiemeta Diāni. Īsti nezinu, kāds īsti mums bija diskums, ir desmit minūtes katram, jā, nu varbūt tā. Un tad, protams, jautājumi un atbildes. Labi, mēs varam ap 12. darbu arī pabeigt. Senālos kundz, lūdzu. Mēs paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu, paldies dāmas, cienītie kungi. Šli, že ste eh, naši spīkši, naši... Pirmām kārtām priecājos deputāti runātāji, ka jūs uzņēmāt mūsu, pieņēmāt mūsu aicinājumu un iedzāties uz šo sanāksmi, lai apspriestu e-kolu. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi izšķirīgs jautājums, kas ļaus uzlabot ceļu satiksmes drošību. Un pilnīgi noteikti dos tādējādi ieguldījumu pilsoņiem. Mums ir bijušas daudz un dažādas uzklausīšanas un diskusijas ar sabiedrību, un tomēr man joprojām likās, ka atsevišķi jautājumi un aspekti tomēr vēl nav pilnībā skaidri. Un tāpēc pēc pēdējās prezentācijas, kad liku priekšā tipveidu apstiprinājumu transporta līdzekļiem ekosistēmas dokumentācijas kontekstā, uh, radās vairāk jautājumu un komentāri no izmēģinājuma projekta ziņojumu sagatavojošajiem kolēģiem, un tad nu es tā padomāju un nolēmu, ka būtu varbūt būtiski noturēt vēl vienu uzklausīšanu. Šīs uzklausīšanas um, sastāvs, struktūra ir pat ļoti piemērota uzdevumam, kas ir mūsu priekšā. Kā jau priekšādātājs teica, uzklausīsim trīs runātājus runāsim par to, cik dalība valsts ir gatavas uzsākt ekolu projektu no 2015. gada. Uzklausīsim Hēro projekta koordinātoru Andiju Rūku, un tāpat arī ar mums runās inspektors no Eiropas datu aizsardzības uzraugiestādes. Runāsim arī par ar Galileo saistītiem jautājumiem ECO kontekstā. Eh, se kterým jsem jak já, tak někteří... Eh, Pirmām kārtām tātad datu aizsardzības uzraugi iestādes pārstāvs. Ar viņu mēs un Andra, es un Andra referents sadarbojāmies ļoti cieši, jo ja mēs visi, protams, ļoti labi apzināmies, ka tieši personu dati ir ļoti svarīgs elements šai sistēmā, tāpēc priecājos, ka Hastings kungs varēja būt šeit klāt un lūk izklāstīt mums savu viedokli par šo projektu. Jau no 2011. gada strādāju pie šī jautājuma. Toreiz bija referenti pašiniciatīvas ziņojumam. Vēlāk sāku strādāt arī pie regulas projekta. Ekola, protams, ir um, zvanu sistēma, kas darbojas uz tādu, nu, kā snaudošu simkarti, kas tiek aktivizēta tikai tad, ja automašīna iekļūst satiksmes negadījumā tā nepārraida datus, ne, nesako līdzi automašīnas atrunāšu vietai konstanti. Nē, Tāpēc man ārkārtīgi apbrīnoja, eh, izbrīnīja ieteikumu aptvērums, kas attiecās sākotnēji uz visiem šiem pakalpojumiem, jo mēs šeit vēlējāmies pievērsties tikai uz nerlikamās palīdzības izsākumu pakalpojumiem. Tātad šis eh, telefona numurs 112, zvans 112. Andī Rū, Andijs Rūks arī ir šeit, viņš tātad pastāstīs, kas norisinās ar pilotu projektu, jeb izmēģinājumu projektu kur tiek izmantots jau e-kola dalību valstīs. Jo, protams, ka, lai izveidot šo sistēmu, nepieciešams pieņemt ne tik vien atbildīgās normas, bet jāveic arī testēšana. Un, lūk, jau kopš 2011. gada deviņas dalību valstis izve, izmanto izmēģinājumu projektus pavisam reālos apstākļos, lai pārliecinātos, ka pastāv kopējas atbilstīgas Eiropas normas šim e-zvanam. Uh, un ir atbilstīgā infrastruktūra. Tāpat arī šis zvans 112 darbojas. Nu, un visbeidzot, pēc tam uzklausīsim GNSS organizācijas aģentūras pārstāvu Fiamentu Diānī, kas atbildēs uz jautājumiem par to, cik gatavs ir Galileo ekolu pakalpojumu sniegšanai jo saskaņā ar komisijas priekšlikumiem ir jābūt zināmai atbilstībai nodrošinātāji starp pakalpojumiem eh, arī ar Agnus un Galileo sistēmām. Tika jau norādīts, ka šīs sistēmas un pakalpojumi vēl nav pietiekami gatavi. Nu, lūk, tādi mani ievada vārdi attiecībā uz trim runātājiem, bet, nu, tālāk gribētu dot vārdu viņiem pašiem. Liels paldies, saka priekšādātājs, paldies par šo skaidro ievadu. Priecājos, ka šeit ir Pēters Hustings, došu viņam vārdu, viņš jau ilgus gadus strādā datu aizsardzības uzraugu iestrādē, iestādē, un eh, jau piedāvājas mums ļoti visaptverošu analīzi attiecībā uz daudziem dokumentiem, cerams, tā tas notiks arī šajā gadījumā, jo, lūk, tieši pie šī dokumenta šobrīd strādā mūsu komiteja. Nu tad, lūk, Hastings kungs, jums vārds. Paldies priekšādātāji! Arī man ir ārkārtīgi liels priekšbūts. Šeit es ne, neiegriežos šeit pie jūsu komitejas sanāksmēs bieži, bet šis nu bija tas īstais gadījums, kad to darīt. Pirmām kārtām man vajadzētu teikt, ka viens no galvenajiem uzdevumiem Eiropas datu uzraugu iestādē ir piedāvāt konsultācijas un padomus attiecībā uz jauniem tiesību aktiem, kas kaut kādā veidā ir sasaistīta ar datu aizsardzību. Un faktiski tas ir pat mūsu pienākums nākt klajā ar Un komisija nakt ir pienākums likums iesniegt mums visu veidu priekšlikums, lai mēs izvērtējam ietekmes novērtējumu uz datu aizsardzības aspektiem. Nu, lūk, un tieši tāpēc arī šajā gadījumā, nu, redzot, ka te ir ļoti redzama saistība šiem diviem aspektiem, komisija iesniedza mums šo atzinumu oktobra beigās. Man turklāt jāmin, ka diskusijas par šo tēmu norisinās šobrīd arī Libe komitejā, bet man likās, ka man vajadzētu nākt pie vadošās komitejas, nevis pie Libe komitejas, kur gan jāsaka, eh, nu, sastopu biežāk. Referenti jau minēja, ka pastāv saikne ar personu datiem un datu aizsardzību šajā gadījumā. Nu, katrs varbūt to uzreiz tā neieraudzīs, un tāpēc es gribu to tomēr uzsvērt. E-call, jeb šī e-zvana sistēma, bet īpaši privātie izsaukuma pakalpojumi un papildus pakalpojumi, kas pamazām tiks pievienot uz šīs pašas platformas, uz kuras šobrīd eh, tiek veidot šis priekšlikums, pilnīgi noteikti novedīs pie tā, ka tiks savākti dati par to, kur šīs automašīnas pārvietojas, tātad arī kur pārvietojas šoferi, kur dodas šie cilvēki viņu ge geolokācija tiks noteikta un arī virkne citas tādas ne, informācijas netiešā veidā, kas privātā kārtā var būt diezgan delikāta. Un lai gan sākotnē šī sistēma izveido tikai tāpēc, lai palīdzētu cilvēkiem kritiskos apstākļus, kā piemēram satiksmes negadījumos, tā tomēr beigu beigā šī informācija būs daļa no sistēmas, kas var no, novest pie izsekošanas iespējām. Tāpēc tā rezultātā var rasties ļoti daudz tādu ļoti delikātu. Um, datu. Ja tas ir privāts neatliekamās palīdzības izsākums, vienalga vai tā būtu arī medicīniskā palīdzība, kas vajadzīga, vai citi vēr, pievienotās vērtības pakalpojumi, tas viss kļūst ļoti aktuāli, un tāpēc veicām analīzi. Un esam nonākuši pie tāda pirmā pamatīgā secinājuma, konstatējuma, ka personu datu apstrādes darbības, kas, iz, kas radīsies un jau rodas šo pasākumu rezultātu, jo, kā jau tika teikts, brīvprātīgā kārtā tiek jau veikt izmēģinājumu projekti, ehm, pilnīgi noteikti ir saistīti ar datu aizsardzības mēriem un noteikumiem, un pilnīgi noteikti šie noteikumi attieksies uz šiem pakalpojumiem. Tāpēc jauniem datu aizsardzības noteikiem šai regulārā, regulāri jātop ņemtiem vērā. Bet šis priekšlikums tomēr panākt kaut ko ļoti svarīgu. Tas pāriet no brīvprātīgas e-kola sistēmas izmantošanas 112 zvana ietvaros uz obligātu zvana 112 izmantošanu, jeb e-zvanu. Un tas nozīmē, ka visiem automašīnu ražotājiem būs jāpiedāvā šāda iespēja automašīnās uz vienādiem, vienlīdzīgiem, drošiem un arī privātumu respektējošiem nosacījumiem, respektīvi ja jūs vēlties, lai, nu, jau automātiski tiek aizsargāti privātie dati, un tam tā tas arī būs, tad, lūk, šādi, šādi, šādas funkcijas ir jāiestrādā automašīnās. Jau sākotnē analizē redzējām, ka ir virkni neatrisināti jautājumi. Gribam jūs, piemēram, informēt par to, ka brīdī, kad kopienas tiesība akti, pamatojoties uz 114 pantu par iekšējo tirgu pieņems mērus, kas ietekmēs privātos datus, ja privāto dzīvi, daļa no tiesību aktiem būtu jāvēlt arī drošības klauzulas izstrādē, tā lai pārliecinātos, ka tiek aizsargātas pamatiesības un kopienu pamatprincipi. Un lai arī 114. pāns ir tiesiskais pamats, mums tomēr jāpievērš uzmanība tam, kādu ietekmi šeit atstāja arī 7. un 8. un 16. Uh, Eiropas Savienības darbības līguma pants. Tas nozīmē, ka te iespējami divi scenāriji, ja šie, šīs papildus drošības klauzulas nav pietiekami adekvātas. Paredzamie tiesību akti tad tādā gadījumā var tikt apstrīdēti, sakot, ka tie neatbilst līgumiem, vai otrs scenārijs operatori, kas izmanto šīs platformas var sastapties ar to, ka viņiem jārisina ļoti grūti problēma, un to viņi paši nevar darīt, nesaņemot pamatnostādnes un vadlīnijas no, tie, no likumdevējiem. Nu, lūk, un tāpēc šis jautājums ir jāskat jau šiem ternēnām par kaut kādu radikālu izpratni. Nē, mēs vēlamies pārliecināties, ka tirgus piedāvā atbilstīgos pakalpojumus, kas savukārt, lūk, izrit no šīs izšķirīgi svarīgās infrastruktūras. Lūk, apsvērumos un nosacījumos jau tiek pieminēta šī dimensija. Neatkārtošos. Visas detaļas, kas minēts atzinumā, jums neatkārtošu, to būtu pārāk daudz, bet tas izšķirīgākais, svarīgākais elements šai kontekstā ir tas, ka priekšlikums pārsvarā pievēršas tikai publiskiem pakalpojumiem un eh, neatliekamības palīdzības zvaniem. Tad nedaudz, nedaudz ir atsauce arī uz privātu privātiem neatliekamās palīdzības izsaukuma pakalpojumiem, bet tā tomēr šī joma tomēr netiek skatīta, un tāpēc būtiskākais jautājums ir par to, vai šeit dokumentā tiks uh, dota tāda, nu, tāda, tāda atļauja, likumīga atļauja šādiem pakalpojumiem, kas, protams, nav vērsta uz, teiksim, izsakošanu un tam līdzīgi, bet, lūk, šād, būtu šādiem privātiem neatlikumās palīdzības variem, manuprāt, būtu ārkārtīgi svarīgi, lai priekšlikumā uh, būtu virzība pāri šai robežu šķirtnei, kas pat šādas regulas kontekstā par, lūk, tipveidu apstiprinājumiem ir vajadzīga, lai noteiktu papildus drošības klauzulas. Tātad eh, jābūt šādai piekrišanai no personu puses. Un tāpēc tekstā um, tam vajadzētu pievērsties. Un jābūt arī informācijai, kas nepieciešama atļaujas sniegšanai, piekrišanas sniegšanai, arī šādiem citiem pakalpojumiem. Tam jābūt tādam minimālam obligātam kopsaucējiem. Jābūt noteikumiem, kas ļauj, piemēram, secināt, kas ir šī noklusējuma eh, situācija, pozīcija šādā izsakojumības gadījumā. Nedrīkst būt tāda konstanta uzraudzība izmantojot šos pakalpojumus. Un tam vajadzētu attiekties arī uz pārējiem pakalpojumiem. Un es pat gribētu vairāk detalizēti izteikties par šiem punktiem. Piemēram, ja šie būtiski elementi tiek skatīti tikai deleģētajos aktos, tad var rasties problēma, ka deleģētais akts var risināt jautājumus tikai par nebūtiskākiem elementiem un nevis tiem, kas regulā pašā jau tikuši minēti kā būtiski. Tā, tā ir tā galvenā prasība, ko gribu izteikt. Tātad ir jārunā gan par informāciju, gan par šo nepieciešamību nodrošināt atļauju piekrišanu no lietotāja puses. Un ja informācija tiek sniegta dokumentācijā, kas ir automašīnā, Un to jāsaka, no vāka līdz vākam izlasa tikai ļoti, ļoti daži individi. Pārsvarā neiedziļinās cilvēku šajā informācijā. Tad tādā gadījumā šī informācija netiek nodrošināta. Un tādējādi var, nu, būt tā, ka Varbūt ir vajadzīgi, var, tajā brīdī, kad tiek iedarbināta šī iekārta, tad šis cilvēks, kas ir automašīnā, un tas nerunāja par vienkārši parasto GPS sistēmu, Mm, un, teiksim, muitas, kaut kāda, ne, nevis muitas, bet maksas ceļiem un tam līdzīgi, tad tādā gadījumā jūs neviļas ietekmi šo sistēmu un jūs sāk izskot, sāk noskatot jūsu atrašanās vietu. Un tāpēc šī informācija, kas gan ir tehniskajā specifikācijā, nav nonākusi līdz personai un piekrišana nav dota. Un tādējādi potenciāli šeit var būt privātuma pārkāpumi. Un tāpat laikā ir vēl arī virkne citu lietu, uz kurām grib vērst jūs uzmanību, dažas no tām jau pieminēju. Nu, piemēram, nepieciešamība aizliegt pastāvīgu uh, eh, izsekojumību pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanas laikā. Un atsevišķi būtiski elementi ir saistīti ar galvenajām informācijas līnijām attiecībā uz datiem, piemēram, cik ilgi šie dati tiek saglabāti, kā datu apstrāde tiek nodrošināta pret kādiem pārkāpumiem. Tātad te mēs runājam par to tipu veida tehnoloģiju, kas ir iebūvētas automašīnā, un šeit specifiskas detaļas varētu būt ļoti svarīgas. Mēs varam atsaukties uz kaut kādām, es nezinu, attīstītākajām uh, formām, tehnoloģijās, kas var tikt izmantotas, tad jābūt arī kaut kādu veidu ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi datiem, respektīvi tikai nevaram to teikt tikai, ka lūk, eh, ievērojam vispārīgos principus un pēc vajadzības piekļūsim informācijai, kas šie principi visur dalībvalstīs tiek īstenoti, tomēr mazliet atšķirīgi. Mums jānodrošina konsekventa pieeja vienotā tirgus ietvaros. Tāpēc ir svarīgi to pieminēt, padarīt to daļu no šīs sistēmas, par daļu no sistēmas, un visbeidzot, divas strateģiskas iespējas, kā to iespējams izdarīt. Es saprotu, ka šai komitejai nu tiešām ir jārisina šī dilemma un jāiedziļinās detaļās, bet ir jābūt arī papildu soļiem, kas tiek spērti. Tad tā ir viena iespēja, tad, tad lūk, detalizēti iestrādāt šīs normas jau regulā. Otrām kārtām varētu radīt tādu kā motivāciju, jeb skaidru signālu, ne tikai apsvērumos, bet arī tālāk Mm, dokumentu pantos, kas ļautu nacionālajiem likumdevējiem izstrādāt vadlīnijas. Nu, ir šī 29 valstu grupa, tā tā, nu, tā acīm redzamākā platforma likumdevējiem, kas varētu tiem ļaut izstrādāt pamatnostādes vadlīnijas nozarei, jo esam jau saņēmuši šādus lūgumus no nozars, kas lūdz mūs izteikties skaidrāk, jo viņiem ir vajadzīgas pamatnostādes vadlīnijas padomi Un to ignorēt, šādu prasību ignorēt būtu vienkārši muļķīgi. Mums vajadzētu tad šajās vadlīnijās, lūk, visas šīs galvenās eh, idejas prasības izstrādāt, un varbūt tad tālāk mēs varētu lūk, lūgt nacionālajiem regulātoriem izstrādāt tālākus noteikumus, un tad, par, tad tas nebūtu varbūt nu tik ļoti sarežģīti, bet piedāvātu tālāku motivāciju un ļaut arī nozarei atrasināt problēmu, ar ko tā sastopas. Paldies! Well, thank you for your... Paldies tiešām par šo skaidro prezentāciju un tādu pragmatisku pieeju par jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs un par ko mēs šodien arī diskutējam. To es saku gan kā ēnu referents, gan arī kā komitejas priekšsādātājs. Es domāju, ka visus jautājumus uzdosim e, beigās. Un Protams, ka arī mūsu eksperts mēs aicināsim iesaistīties eh, turpmākajās diskusijās, bet tagad man ir liels prieks dot vārdu Andy Ruka kungam. Un, kā jau es teicu, ļoti svarīgi cilvēkiem ir saprast, cik tālu mē, mēs esam jau nonākuši ar šiem te pirmajām fāzēm, uzsākot īstenot šo te jauno uh, sistēmu. Un jūs esat savā ziņā no tādu svaigu skatu varēsiet uh, paskatīties un arī iepazīstināt mūs ar šo te pilotu projektu. Rukungs, paldies tiešām par uh, sniegto iespēju runāt par šo te harmonizēto e-call Eiropas uh, līmeņa pilotu projektu. Šeit mēs uh, tātad runājam par šo Hero projektu un to, kādi ir mērķi e, šim projektam. Tad, ņemot vērā tikko izskatījušās diskusijas, e, tad svarīgi ir definēt šo mērķi, jāņem vērā ir arī dzen laika projekts. Šobrīd mums ir 15 e, vietas, kur šis projekts tiek īstenots, un mums ir arī zinām pieredze jau uzkrāta, par ko es jūs informēšu. Uh, tiem deputētiem, deputātiem, kas nezin, kā mēs sadarbojamies, šeit jūs uz slaidā redzat eh, tādu eh, pārskatu. Eh, tās ir mobilās tehnoloģijas, kas ir iestrādātas transporta līdzeklī un izmantojot GNSS signālus attiecīgi, tad, kad transporta līdzeklis nonāk negadījumā, vai nu manuāli, vai nu automātiski, dati tiek nosūtīti uh, E, publiskajam centram, kurš šos datus apkopo, viņi atkodē datus un attiecīgi var identificēt, kurā vietā transportlīdzeklis atrodas. Nu, šādā veidā tas darbojās un visi e-zvani e, tiek īstenoti izmantojot 112 tīklu, un tie nav nekādi privātie tīkli, privātie zvani, un nav trešās puses, kas būtu šeit iesaistītas. Tas vienmēr ir jāatcerās. Uh, Tātad šis ir eh, projekta eh, laika grafika pārskats. Mēs sākām 11. gada janvārī un pabeigsim 14. gada decembrī. Tātad šobrīd, kā jau teicu, 15 vietas Eiropas Savienībā, kur pilotu projektu mēs īstenojam. Tāpat arī asociētās valstis ir iesaistītas. Eh, mēs runājam par 8 miljonu eiro finansējumu no Eiropas komisijas, tie 15% finansējuma līmenis. Un mums ir arī e, partneri, kas piedalās ar savu uh, finansējumu. 82 partneri mums ir ieskaitot šīs te uh, vietas, kur notiek pilots. Ir vairākas dalībvalstis un asociētās valstis, uh, kuras vērsās pie mums, jo viņiem bija nepieciešama izpratne par to, kas ir e-zvana sistēma un palīdzēt viņiem uh, veidot eh, arī savu eh, tīklu, lai šis e-zvans varētu tikt izmantots. Un jūs redzat šeit valstis eh, slaidā, kā ir uzskaitīts, kuras tās ir. Un Krievija arī ir mūsu partners, kuriem ir ļoti līdzīga šī sistēma. Tātad vietas, kur tiek īstenots pilotu projekts, Izraēla šobrīd nav kartē, atvainojos par to, bet šis tātad ir tās uh, valstis. Pēdēj, pagājušajā nedēļā mums kādreiz bija jāmaina karte, jo īrija ir uh, mūsu asociētā partnere un arī viņi grib uh, iesaistīties e-zvanu sistēmā un pielāgot savus uh, telekomunikāciju tīklus. Tātad mērķi Hero 2 projektam. Hero 1 projekts savā ziņā bija akadēmisks, Un tad, kad es iesaistījos uh, agrīnā Hero One projekta īstenošanas stadijā, mans ieteikums bija vienkāršot uh, šo lietu. Mēs vēlējāmies uh, runāt tātad par šo te aptvērumu, par paneiropeisku e-zvanu aptvērumu. Un Tāpat palīdzēt eh, dalību valstīm eh, veidot tīklus, lai eh, e-zvans varētu tikt izmantots, tāpat arī piesaistīt investīcijas un mēģināt paplašināt e-zvana izmantošanu. Tad, kā jau teicu, mums ir pilot e, vietas, kurā šis projekts tiek īstenots. Tad ir bijušas diskusijas par dažādu veidu e-zvaniem, kas pastāv, taču mūsu mērķis ir e, balstīties 112 e, zvana tīklā un 2011. gada oktobris ir termiņš e, kategorijām, e, transportlīdzekļu kategorijām M1 un N1. Un te ir runa arī par 3500, 3,5 tonu transporta līdzakļiem. Bet mēs esam veikuši arī papildu darbu, analizējot, kā mēs varētu izmantot e-zvanu sistēmu arī eh, kravas automobiļos, īpaši ar tām, ka tajos, kas strādā ar bīstamām kravām. Mēs analizējam arī ar vietu tehnoloģiju, te skatos savu kolēģi virzienā, eh, tad runa ir par uh, daudzveidīgām navigācijas sistēmām, bet arī par pārobežu uh, darbību. Lai uh, tad, ja mums pie, pienāk informācija par negadījumu, lai tas nonāk pareizajā valstī. Tālāk pēc tirgus ierīces. Mums Eiropā ir 238 miljoni transporta līdzekļu reģistrēti, bet, lai arī mēs esam uzsākuši pilotu projektu, eh, skaidrs, ka vajadzīgs būs diezgan ilgs uh, laiks, un uh, šī uh, regula attieksies no 2015. gada tikai uz jaunajiem transporta līdzakļiem piemēram, Bulgārija un Rumānija arī ir atzina, atzinusi par to, ka viņiem ir ļoti liela aprita šiem te transporta līdzekļiem, un viņi vēlas e, nodrošināt saviem iedzīvotājiem iespēju izmantot pan-Eiropas sistēmu. Certifikācija attiecībā uz transporta līdzekļiem un pakalpojumiem. Šeit mums ir jāpārliecinās, lai pan-Eiropas e, ierīce, kas būs transporta līdzekli, lai viņa darbotos visu transporta līdzekļu dzīves Eh, ilgumu. Nedrīkst pieļaut nekādus viltus zvanus, un skaidrs, ka e-zvanam ir jādarbojas tikai tad, ja tam ir iemesls. Un tālāk arī runājot par standartiem, kas attiecās uz e-call, šeit mēs arī strādājam un uh, strauji virzamies uz priekšu. Uh, Hero 1 projekta fāze ir veikusi visus e, testa darbus un šobrīd gatavojam savus ziņojumus par tiem. Tagad būs e, beigu termiņa zino, ziņojums kā reiz. Tātad e, divas fāzes. Hero 1 fāze. E, Horvātijā testa fāze ir beigusies un e-zvanam e, valsts ir gatava. Tātad viņi ir pilnībā gatavi uz, ies, īstenot šo te sistēmu. Čehija testa fāze ir e, gatava un viņi ir gatavi īstenot e-zvanu projektu. Somijā testēšana ir pabeigta Viņi ir strādājuši ļoti cieši ar Krieviju, viņi e, gaida PSAP, jaunu PSAP e, sistēmu uz 15. gadu, parametri ir pilnībā gatavi un šobrīd tiek izstrādāts nepieciešamais aprīkojums. Tas nozīmē, ka ļoti drīz Somija būs gatava ēzvanam. Vācijā testa fāze ir beigusies, taču ļoti sarežģīta ir situācija šajā valstī. E, tur viņiem ir pilnīgi pilnī gatava modeļu e, risinājumu, ko varētu jau īstenot un izvērst, bet ir jāpieņem iekšējs lēmums, lai tas varētu notikt. Grieķija, kā jūs varbūt labi saprotat, e, piedzīvo nopietnas problēmas e, gan šogad, gan tas ir bijis arī iepriekšējos gados un priecīgs esmu, ka mēs esam lūguši pagarinājumu, sešu mēnešu pagarinājumu šai valstī. Uh, kas ļaus valstī sagatavoties ēzvanam. Arī Itālija ir beigusi testa fāzi. Viņi ir gatavi izvērst ēzvanu visā valstī. Piedmontas reģions E, tiek pārskatīts 112 pakalpojumiem e, Itālijā, tad viņi ir gatavi. Nīderlandē testa fāze ir pabeigta, viņi arī gaida izvēršanu, un tas ir politisks lēmums un tikai. Rumānijā testa fāze arī ir pabeigta, un valsts ir gatava e-zvana ieviešanai. Zviedrija testa fāze ir pabeigta, un viņi gaida politisku lēmumu. Tātad šādi ir nobeigusies Hero One e, fāze šim projektam. Hero 2. Tātad pirmais gads iet uz beigām. Esam ņēmuši vērā mācības, kas ir gūtas no pirmās fāzes, un ir lietas, ko mēs daram savādāk. Visas dalībvalstis, kas ir iesaistītas Hero 2 uh, eh, fāzē, viņiem ir jānodrošina mobilais tīkls, lai varētu īstenot testa fāzi. Kāpēc, to es parādīšu nākamajos slaidos. Taču no dalībvalstu puses ir eh, virkne bāžu, respektīvi. Uh, slogu, ko tas uzliks e, šiem te centriem, jo īpaši runājot ar e, kluso zvanu un viltus zvaniem. Un tas attiecās tātad uz Beļģiju un Spāniju. Viņi šobrīd pārbauda e, šo te iespēju izmantot 112 zvanu paneiropeiskā līmenī. Beļģijas sistēma ir privāta, bet ir saņēmusi licenci no valdības. Bulgārija, e, te ir neliela kavēšanās ar publiskajiem iepirkumiem, bet šobrīd viņi atrodas testa fāzē. Dānijā arī neliela kavēšanās ar testa fāzi PSAP e, sistēmai, bet vienīgā valsts, e, kas ir mēģinājusi izmantot šo te snaudošo sim karti, un svarīgi, ka snaudošā simkarte būs stūrakmēnis paneiropeiskam e-zvānām. Tāpēc šobrīd Dānijā notiek ļoti būtisks darbs. Luksemburgā eh, šobrīd viņi arī pārbauda paneiropas e-zvānu un tāpat arī Spānijā un tūlīt tas uzsāksies arī Turcijā. Uh, standartizācijai lekšu pāri, jo laika nav tik daudz, un šie ir mūsu novērojami e, secinājumi no šiem te diviem projektiem. Dalība valstis, e, ieskaitot Hero valstis, viņi šobrīd e, strādā pie saviem tiesību aktiem, gaida e, šo te, te progresu, un cerams, tas drīz tiks noslēgsies. Ir svarīga skaidrība runājot par eh, redakciju eh, attiecībā uz tipveida apstiprinājumiem. Šobrīd trūks šīs skaidrības definīcijās. Mobilie tīkli. Visa atslēga, lai e-zvans varētu darboties. GSMA at, eh, atbalsta e-zvanu un ir parakstīts arī saprašanās memorāns. Uh, Taču tad, kad mēs nonākam nacionālā līmenī, dalībvalsts līmenī, stāsts pilnīgi mainās, un šis, šī lieta vēl ir jāapstiprina. Ministrijām dalībvalstīs ir jāstrādā kopā, tas varbūt pat piecas ministrijas, un viņiem ir jārod veids, kā sadarboties. Protams, būs arī izmaiņas e, standarta procedūrās, operatīvajās procedūrās, <clears throat> tās tiks standartizētas. Un pēdējā lieta mums ir jāinformē arī Eiropas pilsoņi e, par e-zvanu. Nu, tas arī viss manā prezentācijā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs! Mums noteikti būs jautājumi e, vēlāk, un jo īpaši, kas attiecās uz šo te tehnoloģisko aspektu, kā jūs norādījāt, e, šie te svarīgs ir e, snaudošais sim, snaudošā sim karte, kas netiek reģistrēta mobilajā tīklā. Es par to tiešām, tas būs ļoti interesanta diskusija par šo. Un geogrāfiskā atrašanās vieta, kā zināms, ir ārkārtīgi svarīga attiecībā uz ES vānu. Un tagad tad es dodu vārdu siemetai Diānī. Paldies uh, man par doto iespēju runāt par geogrāfisku atrašanos vietu ēzvanam. E un tāpat arī par mūsu GNSS sistēmu, jeb globālo satelītu navigācijas sistēmu, kā arī par Galileo un EGNOS. E, jā, iespējams, ka šad un tad mēs runājam tikai akronīmos un ir grūti saprast uh, mūsu teikto, mūsu izmantoto valodu. Es centīšos uh, runāt skaidri un izvairīties no nesaprotamiem terminiem, taču jau iepriekš atvainojos, ja tomēr nezināmas akronīmus izmantošu. Pirmkārtām, ļaujiet man jums atgādināt, kāpēc precīzi un uzticama ģeogrāfiska e, atrašanās vietas identifikācija nozīmē izglābtas dzīvības. Tātad mēs atrodam, pareiz, nosakam pareizo uh, zvana vietu, un tas mums palīdz sniegt uh, ārkārtas situācijas pakalpojumus. Mums ir tāpēc skaidrs, ka tad arī samazinās laiks. Uh, ja mums ir šī informācija ļoti precīza. Un runājot par klusajiem eh, zvaniem, eh, un tad, ja nav balss pieejama, tad precizitāte ir vēl jo vairāk svarīga. Ko Eiropa ir darījusi satelīta navigācijas jomā? Tad kas ir Egnus un kas ir Galileo? Eh, ko mēs lasam un atrodam arī Tifēda apstiprinājumu regulas priekšlikumā. Egnes, Egnos ir e, tad balstās GPS sistēmā, ko mēs izmantojam šobrīd mūsu mašīnās eh, un eh, mobilajās ierīcēs. Šādi mēs uzlabojam GPS sniegumu un varam būt, eh, šī, šī informācija ir precīzāka un uzticamāka. Tad, tad operat, Egnosiešu, Egnosam tika uzsākt 2009. gadā, un tas ir par brīvu. Galileo ir e, vispasaules navigācijas sistēma, e, radīta Eiropas Savienībā, tas pilnībā savietojama ar GPS, un e, to vienkāršā veidā var izmantot visi lietotāji kā papildinājumu GPS. Tātad mums nav jāgaida pilnībā galīgai konstelācijai. Mums jau pietiek izmantot ar esošos GPS satelītus. Galileo uh, operatīvie pakalpojumi uzsāksies 14. gada beigās. Un šis te atklātais uh, pakalpojums ir bezmaksas. Sniegšu jums dažus piemērus, kā Egnos un Galileo var uh, palīdzēt uzlabot e-call zvana uh, lokāciju. Padomāsim par attāliem reģioniem un attālām vietām. Uh, precizitāte pozīcijas noteikšanai ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir svarīgi saprast, vai negadījums ir uz ceļa vai uh, eh, ārpus ceļa, un attiecīgi kā mums būtu tālāk jārīkojas un cik uh, mēģināt projektēt, cik tad nopietnas ir negadījums. Piemēram, pilsētā. Ja negadījums ir pilsētā, mums bieži vien ir tādi pilsētu kanoni, eh, kanjoni, kur eh, daudz stāvu ēkas bloķē signālu nosūtīšanu. Te ir jāapvieno dažādas konstelācijas, kā piemēram GPS un Galileo, un šī te apvienošana var uzlabot uh, signāla precizitāti uh, vietas identifikācijai. Bet tagad mēģināšu atbildēt uz jautājumu par to, vai šī uh, sistēma un Eiropas Savienības infrastruktūra, tā Degnas un Galileo, vai viņi ir operatīvi, vai viņi darbojās. Tā kā jau teicu, Egnos uzsākās 2009. gadā. Šeit jūs redzat 1. oktobra preses relīzi no Eiropas komisijas, kas paziņo, eh, ka šie te pakalpojumi tiek uzsākti, eh, tiek veikta uzraudzība un sistēma pilnībā darbojas. Eiropas komisijas DG Enterprise veica arī pētījumu 2010. un 2011. gadā, lai izvērtētu EGNOS ieguvumus. Rezultāti pēc tam ir prezentēti vairākās uh, eh, situācijās un formās. Par Galileo. Šobrīd mums e, debesīs ir četri op, e, satelīti, kas darbojas. Tas e, viņi ir tur jau kopš 12. gada 12. oktobra. Tāpat ir e, ne, visi nepieciešamie nozares līgumi ir pārakstīti, e, līdz tātad runī par 26 stal, satelītiem, kas tiks e, ražoti, un šie agrīnie pakalpojumi, kā jau es teicu, sāksies 14. gada beigās. Šis ir bijis mums ļoti interesants uh, laiks un aizraujošs. Tātad Galileos 2011. gadā sāka pārraidīt navigācijas signālu. Un uh, vienā un tai pašā dienā uh, GNSS uh, nozares eksperti, tātad tie, kas ražo šīs te ierīces, uh, tāpat arī zinātnieki, viņi eh, reģistrēja pirmo Galileo pozīciju un apstiprināja, ka signāls ir vienkārši izcils. Tagad es mēģināšu atbildēt uz jautājumu par to, vai mēs to varam, šīs sistēmas izmantot transporta līdzekļos. Uh, eh, tā tad eh, EGNOS uh, ir eh, daļa no lielākas eh, sistēmas, kas ir jau eh, ieviesta raidītājos un par šo apvienoto sistēmu arī tā arvien kļūst plašāk izmantota un jau ir viedtāluņi, kas izmanto jau vairāk nekā vienu sistēmu, un arī eh, GPS eh, tiek izmantots, kas ir viens no labākajiem, un 40% eh, uztvērēju ir saderīgi ar Galileo. Un 60% var lietot EGNOS, un šī šis procents pieaug, tātad eh, pēdējā gadā ir par 10% eh, pieaugusi sadarība ar Galileo, un mēs eh, esam pārliecināti, ka ir iespēja šo infrastruktūru veidot tālāk. Šovasar pēc regulas priekšlikuma mēs sākām, de, tad devām iespēju uh, uztvērēju un uh, šo mikroshēmu ražotājiem. apmeklēt Eiropas uh, kosmosa aģentūru, kas ir mūsu satelītu navigācijas eksperts un arī veido Galileo, un bija iespējas pārbaudīt šo ierīču sadarību ar Galileo un piedalījās daudzi ražotāji no dažādiem reģioniem. Izmēģinājumu plāns jau ir sagatavots un izmēģinājums sāksies janvārī. Tādā veidā mēs sadarbojamies ar nozari. Tālāk eh, mēs arī konsultējamies ar nozares pārstāvjiem šovasar un Eh, šeit eh, jau notiek izmēģinājumi, un eh, nozare lūdza mūsu atbalstu, lai izmēģinātu pašu šo ierīci, un tā tad arī sākas sadarbība ar kopējo pētījumu centru GRC, un mēs jau publicējām piedāvājumu automobīļu ierīču vadītājiem pārbaudīt saderību. Un eh, galvenais, ko es gribēju pateikt, eh, pirmkārt, eh, ECOL nāk par labu jaunas iespējas GNSS, ko piedāvā GNSS sistēma, tātad Eh, EGNOS piedāvā lielāku precizitātu un Galileo eh, arī palīdz noteikt atrašanās vietu pilsētās. Varbūt arī eh, citas sistēmas, kas tiks veidotas nākotnē un kurām būs, kuras gūs labumu netieši. Šie risinājumi jau tiek piedāvāti tirgū, bet klientiem tie ir jāpieprasa. Un nākotnē ekosistēmas eh, pārbaudas notiks un iekļaujot jauno GNSS eh, uzlabos izmaksas un rezultātus. Un eh, priekšlikums ir kopā ar Hiro projektu izmēģināt ierīces. Tātad par Hiro projektu kolēģis stāstīja un uh, tad mēs e, arī e, uzzināsim, kāda ir pieredze e, ražotājiem. Tagad es ceru, ka prezentācija nebija pārāk sarežģīta. Paldies! Mēs neredzam bieži Galileo informāciju šeit, tātad tagad jūs varat uzdot jautājumus. Eh, kurš vēl grib uzdot jautājumus? Noklausīsimies vairākus jautājumus eh, un tad eh, atbildēsim tātad. Un eksperti var arī apspriest savā starpā mm, atbildes un arī varbūt komisija vēlēsies eh, piedalīties šajā diskusijā. Tātad eh, Šnalovs kundze. Paldies. Un paldies eh, visiem runātājiem, diskusijas dalībniekiem. Man ir daži jautājumi un varbūt viens komentārs. Tātad jautājumi būs divi. Mēs eh, zinām par situāciju eh, dalībvalstīs un asociētajās valstīs, bet vai jūs zināt, kāda ir eh, gatavība citās valstīs, tajās, kas nepiedalās Hero projektā? Un otrais jautājums ir. par to, ka Mēs eh, gatavojamies 2015. Eh, gada oktobrī sākt veidot šo sistēmu, bet dažiem kolēģiem ir šaubas, vai eh, tiešām līdz šim termiņam būs jau iespējams sākt darbu. Tātad man ir vēl viens jautājums. Kā jūs skatāties uz iespējām ievērot šo termiņu? Un uh, Hastings kungam jautājums. Eh, protams, eh, mums eh, ir jāuzsver, ka ir atšķirība starp sabiedriskiem, tātad dienestiem 112 numuru no vienas puses un no otras puses privātējiem un citajiem pakalpojumiem, kas nav šīs regulas aptvērumā. Eh, protams, visi komentāri, kas saistās ar datu aizsardzību. Eh, ko eh, Hastings kungs ir nosūtījis oktobrī, ir ļoti svarīgi un tie ir apskatīti grozījumus. Īpaši arī mūsu kolēģis no Libe komitejas ir skatījušies jautājums, un arī es iesniedzu vairākus grozījumus, bet ir viens jautājums, kurā mēs nepiekrītam. Tas ir regulas aptvēruma e, paplašināšana uz e, trešo pušu e, piedāvātiem pakalpojumiem un jautājumā par atklāto platformu un tās augtiem pievienotās vērtības eh, dienestiem. Tohoto eh, eh, narīzeņi a pokūt. Būtu jāatzīmē, ka tie ir ārpus aptvēruma. Un, ja mēs runājam par atvērto platformu, tad es gribētu šeit pieminēt devīto grozījumu ko es citēšu, jo e, šeit ir vajadzīgi juridiski e, noteikumi. Komisijai ir jākonsultējas ar visiem dalībniekiem un jānovērtē jebkura, jebkuras iespējas, kā nodrošināt atvērtu platformu, un, ja vajadzīgs, ir jāiesniedz likumdošanas priekšlikums. Tātad Šeit eh, ir likumdošanas priekšlikums eh, jāsagatavo no komisijas puses, un šeit arī ir svarīga privāto datu aizsardzība. Eh, sestais, sestajā grozījumā ir teikts, ka jebkuri papildus pakalpojumi ir jāveido tādā veidā, lai ne novirzītu vadītāju uzmanību un lai atbilstu uh, Eh, privāta, privāto datu eh, aizsardzības noteikumiem. Šai sistēmai jābūt ir vienmēr brīvprātīgai un eh, klientam pašam ir jāpieņem lēmums, vai viņš piesakās uz kaut kādiem papildus pakalpojumiem, Eh, bez šī sabiedriskā eh, IKO zvana, un ja viņš izvēlas šos papildus pakalpojumus, tad viņš ir jāinformē par noteikumiem. Eh, privātās sistēmas pašlaik jau piedāvā līguma noteikumus, tātad starp ražotāju un patērētāju Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka es savā ievadā nepieminēju, tātad Endijs Rūks runāja par tā saucamo guļošo karti, kas nav reģistrēta tīklā un tā tad nepieļauj izsekot transporta līdzekļa maršrutu. Un tas ir ļoti svarīgi, un ar to šīs sistēmas arī atšķiras. Paldies! Švāba kungs, jūs gribējāt jautāt? Paldies! Šie eh, komentāri bija ļoti interesanti. Es neatkārtošu visu, bet es gribētu papildināt Es eh, gribētu jautāt Hāstings kungam, vai jūs domājat, ka ir eh, problēma regulā? Piemēram, ir zvans no 112 eh, sistēmas. Piemēram, ja eh, drošības pilvens eh, iedarbina 112 sistēmu, eh, vai šajā gadījumā ir jārunā par pasažieru vai vadītāju dāta aizsardzību, vai vēl kāds grib jautāt? Man ir daži jautājumi. Um, I just wanted to Es eh, gribēju jautāt par eh, dalību valstīm, kas nepiedalās šajā projektā. Jautājumi eh, paliek spēkā, tātad ir vairākas dalību valstis un apvienotā karalista ir lielākā, kur joprojām amatpersonas nav pārliecinātas, ka šai sistēmai būs kādi e, rezultāti, kas attaisno izmaksas. Tātad, vai jums ir jau kāda e, pieredze, e, savu varētu papildināt šo uzstāšanos? Un es gribēju pārbaudīt, eh, vai jūs apmierina eh, noteikumi, kas ir šeit eh, minēti. Un par GPS un Galileo sistēmu apvienošanu, tur kā dati vēl nav visi pieejami un kā noteiktais termiņš varētu nebūt iespējams. Uh, Eh, vai jūs uzskatāt, ka eh, šis termiņš tomēr eh, būtu iespējams? Un vēl es gribēju šeit arī pats uzdot jautājums. Hāstings eh, kungs par jūsu teikto, ka ir vajadzīgi skaidrāki norādījumi attiecībā uz visiem datu aizsardzības aspektiem visās sistēmās. Eh, e-call ir eh, ļoti specifiska sistēma. Tā ir pilnīgi anonimizēta sistēma jo tā nav nekādā veidā saistīta ar cilvēku sistēma, eh, nezinu, kurš ir auto vadītājs vai kur ir pasažieri. That... Un eh, es eh, nedomāju, ka šeit ir kāda problēma. Varētu būt arī vispārīgāks jautājums par to, kā citas sistēmas var papildināt šo anonimizēto uh, sabiedrisko sistēmu. Un arī ir jautājums par gaisa spilvenu sistēmām, um, kā, kādu lomu tās ieņem, jo uh, Čehu projekts pirms kāda laika uh, saturēja datus kā signāli no automobīļa ir eh, diezgan sarežģīti. Tur var arī no šiem signāliem eh, uzzināt par eh, bojājumu nopietnību. Bet šeit par šīm auto sistēmām ir arī tādas sistēmas, kas seko Uh, satiksmei un uh, šeit daudzos gadījumos lietotājiem ir jāpiekrīt šīs sistēmas noteikumiem, no vai viņš tos lasa vai nē, tas ir cits jautājums. Un ir arī citi jautājumi, kas vispār nav saistīti ar datu aizsardzību, piemēram, remonta informācija, kas uh, ir pakļauta saviem noteikumiem Un vēl arī jautājums ir, eh, vai komisē nebūtu jāapskata visi šie noteikumi eh, arī par pieeju eh, remonta datiem. Un šeit vajadzētu šos jautājumus arī skatīt kontekstā ar šo priekšlikumu. Es saprotu bažas par datu aizsardzību, satiksmes kontrolas sistēmā, bet eh, mums būtu šeit jāpievērš uzmanība eh, tehnoloģijai, tātad eh, šai sabiedriskajai sistēmai, kas ir neitrāla attiecībā uz privātiem datiem. Es neesmu pārliecināts, ka mums ir jāpapilda vēl kaut kas likumdošanā, jo tas ir pilnīgi ārpus priekšlikuma aptvēruma. Kurš gribētu sākt? Mēs eh, sāksim pēc eh, kārtas. Es eh, gribētu atbildēt ar trim komentāriem. Protams, vispirms šī sistēma sākās eh, kā brīvprātīgi eksperimenti. Tas bija 2006. gadā un eh, tika sagatavots darba dokuments, kuru, eh, kurš tagad ir minēts vienā no apsvērumiem. Tālāk ir bijuši daži uzlabojumi, bet es nedomāju, ka šo informāciju var uzskatīt par anonimizētu tādā nozīmē, kā data aizsardzības likumdošanā. Informācija ir eh, saistīta ar auto. Eh, tātad jūs nezināt, kurš šajā brīdī ir pie stūras, bet jūs vispār zināt, kurš ir reģistrētais vadītājs. Uh, ja mēs eh, pārējām no eh, šīs brīvprātīgās sistēmas uz obligātu. Skaidrs, ka eh, pamatā ir jābūt obligātām sistēmām. Es redzu, ka šis priekšlikums skata publisko e-call sistēmu, bet uh, ir arī apsvērumos paredzēti citi noteikumi. Ir vairākas reizes uzsvērts, ka šeit ir tikai par publisko sistēmu, bet 8. un 9. apsvērumā un arī 6. pantā ir pat eh, noteikts eh, pienākums mm, dot eh, informāciju arī šiem citiem dienestiem 6.3.1 eh, pāntā tas ir ļoti skaidri izteikts. Ja mēs eh, redzam, ka šāda sistēma veidosies, tad šeit noteikti būs iespēja arī eh, novērot satiksmi, tātad kontrolēt un uzraudzīt Un šis eh, parlaments ir ļoti jūtīgs pret, eh, pret šo jautājumu. Es nedomāju, ka ir jābūt tādai sāsinātājai eh, reakcijai, bet šeit visi šie apsvērumi ir jāņem vērā. Un arī nozars pārstājiem ir vajadzīga skaidrība. Tātad, jā, e-call sistēma nav domāta nepārtrauktai izsekošanai, tad arī ir jābūt minimāliem noteikumiem, un e, privātais sektors nedrīkst gūt e, labumu no šīs sabiedriskā e-call. Ja ir vajadzīgs e, nodrošināt brīvprātīgu dalību. Tas ir ļoti vienkāršs teksts. Un eh, jautājums ir, kā šeit notiks tālāk, vai ir vajadzīgās tehnoloģijas. Ja to nebūs, tad nekas arī nenotiks. Un es uh, Eh, šeit eh, gribu teikt, ka ir vispārīga direktīva, kam sekos vispārīgi noteikumi, un tie būs jāievēro. Un eh, tagad var risināt problēmas, nu, pirms tās kļūst grūti risināmas. Bet varētu būt, ka lietotāji ir pret šo pieeju un galu galā eh, tas arī varētu diskreditēt 112 eh, sistēmu. Tāpēc 6. pantā būtu jāparedz eh, noteikumi attiecīgi un arī dažos apsvērumos, un tad varbūt regulētāji var izstrādāt vadlīnijas. Jūs nevarat izteikt divus pretrunīgus uh, apgalvojumus uh, reizē. Tā tad nevar, nevar izdot pretrunīgus noteikumus. Un um, tāpēc uh, šiem noteikumiem ir jābūt saskaņotiem. Mēs nākotnē redzēsim vēl daudz piemēru, kur tehnoloģija eh, saskaras ar realitāti, un tad ir vajadzīgs apstiprinājums, ir vajadzīgi eh, pasākumi, lai noteiktu šīs tehnoloģijas ieviešanu tādā veidā, lai nebūtu fragmentācija tirgu. Ja eh, mēs nenoteiksim uh, Eh, šos noteikumus, tad būs eh, šāds fragmentārs tirgus, kurš nevienam nebūs eh, patīkams. Tātad ir vajadzīgs gan tirgus, gan datu aizsardzība. Tātad es ieteiktu par to visu arī domāt. Jā, es vienkārši gribēju noklausīties jūsu argumentāciju. Nu, šeit mēs neesam diskusiju klubā, šeit mēs runājam nopietni. Es noklausīšos vēl pārējos divus runātājus. Ruka kungs un tad Jāni kundze. Paldies par jautājumiem, kas tika uzdoti par dalību valstīm, kas nepiedalās Hero projektā. Tās eh, dalās divās grupās. Tās, kas neatbalsta eh, pašreiz eh, šo ekosistēmu Eiropas mērogā, pamats tā ir parasti ekonomiski apsvērumi arī apvienotajai karalistei. Ir lielāka grupa, kas pamatā atbalsta šo ekolu, bet uh, nav īsti skaidrs, ko šī sistēma darīs, un tas ir jāpaskaidro, jo šī ir ļoti specifiska sistēma ar specifisku uzdevumu. Un e, Hero projekts dod šādu informāciju. E, tātad daudzas e, dalību valstis nosakot prasības deva eh, pietiekamu eh, ieguldījumu, bet eh, Hero projekts ir vajadzīgs, jo tas palīdz savākt vajadzīgo informāciju. Trīs svarīgākās daļas e-call autoražotāji, viņi piedalās jau no 1998. gada, un tas nav nekas jauns vairums e, transporta līdzekļu tiek ražoti pasaules mērogā, arī e, Krievijā, un šī Krievu sistēma, kas ir e, gandrīz identiski mūsēji, tiks uzstādīta 2015. gada 1. janvārī. Tātad Krievijā šī sistēma jau būs. Un es kā projekta koordinators, dzirdu, ka ir grūtības, ir vajadzīgs laiks integrācijai. Par mobilajiem tīkliem es tos minēju uzstāšanās laikā. Par situāciju dalību valstīm situācija ir ļoti dažāda svarīgākais uh, mobilā tīr, mobilajiem uh, operatoriem ir uh, tas, ka ir vajadzīgs, lai sistēma atpazītu, kā ir dati šajā zvanā. Tātad, lai šo ziņojumu neuzskatītu par vienkāršu zvanu. Un ir eh, daudz operatori, kas novēro eh, situāciju un viņi vēl eh, grib pārliecināties pirms viņi ievieš šo sistēmu. Par izmaksām man ir šeit viens slaids, kurš parāda, ka nevar būt viena risinājuma, kas der visiem uh, Un uh, sistēma, uh, piemēram, uh, apvienotajā karalistē izmaksāja 5 miljonus eiro. Un es uzturu kontaktus gandrīz reizi nedēļā ar apvienoto karalisti. Un mēs, es palīdzu, un viņi novēro šo hero projekta gaitu viens novērojums attiecībā uz datu aizsardzību daudzi autoražotāji izvēlas divējādu pieju. Daļa no eh, telemātikas eh, platformas eh, būs 112 sistēma, tā būs atsevišķa vienība, trešā puse nelieto šo guļošo karti, bet lieto mobilā tīkla karti. šīs trešās puses strādā kā privātie uzņēmumi, tātad komerciālā raksturā, komerciālā veidā. Un eh, šeit ir eh, sistēma no divām daļām. Thank you. Uh... Paldies. Tālāk, Dianī kundze, jā, es gribētu tikai apstiprināt. Uh, kas attiecas uz Agnas, tas darbos jau no 2009. gada, un eh, automātiskie saņēmēji tirgu jau ir pieejami, tie atbilst Agnas prasībām. Neredzam nekādus problēmas šai kontekstā. Produktu tirgu jau ir pieejami. Kas attiec uz Galileo savukārt, te nepieciešams priekšlikums par tipveidu apstiprinājumu un savietojamību, un eh, savietojamība ar Galileo uh, var realizēt, pamatojoties uz pašais tirgu pieejamiem e, saskārņu kontrolas dokumentiem, kopš 2010. gada redzam, ka ir jau atsevišķi produktu preces tirgu, kas tiek reklamēti kā savietojumi ar Galileo, un zinam arī, ka citi modeļi šobrīd tiek tam pielāgoti, aktualizēti, lai būtu nodrošināti šī atbilstība Galileo. Tātad no mūsu skatu punktu raugoties, mēs problēmas ar šo niansi neredzam. Šādas preces tirgu būs savlaicīgi Un tomēr mēs, protams, vēlamies vēl tālāk veicināt šo problēmu, eh, veicināt šo, šo procesu un tāpēc veicam testēšanu. Paldies, turpin priekšādātājs. Man nu, šķiet, ka tiešām ļoti interesanti viedokļa apmaiņa. Vai kāds vēl vēlējās izteikties? Vai komisija vēlējās ko nebūtu piemitināt? Nē? Nu, tad šķiet, esam tiešām izskatījuši visu šo jautājumu diezgan pamatīgi. Nu, Senālovs kundze. Tad no nu, jums, eh, kas uzņēmāties iniciatīvu visus šeit savest vienā telpā, varbūt jūs varat izteikt kaut kādus konstatējumus, secinājumus, pap, sniegt papildus informāciju, kas varētu palīdzēt mums pieņemt galu lēmumu attiecībā uz jūsu ziņojumu. Paldies priekšādātājiem! Vēlos pateikties pilnīgi visiem par šīm debatēm. Tās tiešām, manuprāt, bija ļoti liederīgas. Liederīgs ikvienam, kas darbojas šai jomā nu jau vairākus gadus. Priecājos dzirdēt, ka spērt lielu soļu uz priekšu. Augstu vērtēja datu aizsardzības uzraugu viedokli. 123 grozījumu saņemtu par šo manu ziņojumu. Patiesniedz 37 tātad vairākums grozīju, grozījumu pilnīgi noteikti ir sasaistīti ar datu uzraugu komentāriem un nāk ar reakciju uz tiem. Man šķiet, ka attiecībā uz šiem publiskajiem 112 zvaniem nekādu strīdu sābolu nav pastāv vienošanās, šķiet vienprātība, saprot jūsu viedokli, protams. Un pati kopā ar ēnu referentiem šos jautājumus apspriedīsim, apspriedīsim grozījumus, ņemsim vērā jūsu komentārus, darīsim to nākamnedēļ sanāksmes laikā. Un saņemsim arī, protams, Lība komitejas grozījumus. Ceru, ka mums izdosies rast risinājumu. iesniegsim tādu ziņojumu, kas atspoguļos visas šīs būtiskās nianses, ko dzirdējam šodien. Nu, tā tad arī jūsu komentāri tur tiks iestrādāti. Vēlreiz liels paldies visiem runātājiem un paldies visiem, kas piedalījās diskusijās. Paldies! Good. Well, thank you. Jā, lieliski visiem paldies. Paldies, ka pievienojaties šīm diskusijām. Manuprāt, tiešām ļoti laba bija šī sanāksme un uzklausīšana kopumā. Līdz ar to mūsu darba kārtība šīs dienas darbam ir izsmelta. Mūsu nākamā sanāksme paredzēta 20. atvainojos 16. decembrī. 16. 17. decembrī, jā, pirmdien pulkstens trijos, tātad tiksimies 16. decembrī, un tad otrdienā sēdi turpināsim 17. decembrī, tātad mums ir gan rīta, gan pēcpusdienas sesija, balsojums būs no rīta no 9 līdz 12.30, pēcpusdienā no 3 līdz 6.30 būs vēl kāda darba kārtības punkta, vai ne tā? Un par jūsu priekšlikumu balsosim janvārī. Liels paldies! Paldies, ka pievienojaties, un priekšsādātājs saka paldies arī apmeklētājiem. Thank you, Olga. Thank you, sir. Mm. Mm.